Okay, colleagues, can I... Kolēģi, sāksim sanāksmi. Es domāju, kā jūs visi zinat, nākamo pāris dienu laikā mums būs te vai jānoskan maratons. Es aicinātu koordinators un vēl svarīgāk politiskā grupu sekretariātus atgādināt deputātiem rīt paņemt līdzi balsošanas kartītes, jo bez kartītēm nebūs iespējams balsot elektroniski. Tādēļ lūdzu paturiet to prātā. Es pieņemu, ka darba kārtība visiem ir pieņemama, nav iebildumu, līdz ar to pie, pieņemama. Tāpat varam apstiprināt 30. 31. augusta un 8. septembra sanāksmju protokolus. Vai ir kādi jautājumi par to? Ja ne, tad šie protokoli tiek pieņemti. Nākamais darba kārtība punkts ir vienotā Eiropas dzelzceļa telpā. Grozījumu skatīšana. Serakjānī kundze ir referente. Debora, lūdzu, kad esat gatavi, varat mūs ar tiem iepazīstināt. Serkjāni kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka tas bija tāds ļoti apjomīgs darbs. Mēs esam izstrādājuši 18 kompromisus un uh, ir daudz grozījumu. Līdz ar to jūs redzat, cik uh, apjomīgs ir balsošanas saraksts. Paldies ANU referentiem par darbu, par sadarbību, par uh, sadarbību visu šo mēnešu laikā. Jo man liekas, ka darbs un uh, tā rezultāts ir uh, ļoti labs par tik ļoti sarežģītu jautājumu, kā uh, šī uh, dzelzceļa jautājumu izskatīšanu un visu pakotni par dzelzceļa reformām. Un tagad runājot uh, par uh, Eiropas dzelzceļa vienoto telpu. Mēs um, jaunajā dokumentā runājam par ļoti skaidru regulējumu, un īpaši 55. līdz 57. Uh, grozījums runā par to, ka mēneša laikā tiks pieņemts lēmums pēc sūdzību iesniegšanas, un tas būs pieņemams arī internetā, kā arī um, palīdzēsim komisijai strādāt. Mēs esam mēģinājuši dokumentu veidot mazāk birokrātisku nekā tas ir bijis līdz šim. Un uh, Eiropas parlaments arī no komisijas uh, prasa, lai tā iz, iesniegtu uh, priekšlikumu par Eiropas regulātoru vēl pirms 2014. gada. Tagad par pakalpojumiem. Tas ir 13. paragrāfs un 3. pielikums. Tas ir arī ļoti būtiski šajā jaunajā mm, dokumentā. Šeit mēs nosakam, ka ir nepieciešama neatkarība tām iestādēm, kas sasniedz pakalpojumus gan organizatoriski, gan arī lēmu pieņemšanā. Juridiski ne. Grāmatvedības nodalījums aģentūrām un arī leasing. Uh, iestādēm, kas šādu pakalpojumu sniedz. Nākošais ir finansējums infrastruktūrai. Par šo jautājumu runājot, jāsaka, ka arī šeit ir ļoti nozīmīga daļa ziņojumā. Mēs esam varējuši vienoties par to, ka ir nepieciešams stiprināt konsul, konsultāciju procesu tas, kad skaits kāds ir bijis nepieciešams stratēģijai un attīstībai, ir paaugstināts līdz septiņiem gadiem. Komisija sākotnēji gribēja piecus gadus noteikt. Un tad saistība arī vēl dalību valstīm ir iestrādāta infrastruktūras operatoriem, paziņot un raudzīties, vai ir nepieciešamās investīcijas veiktas. 32., 33. un 7. 8. pielikums Mm, runā par trokšņa samazinājumu. Mēs gan neesam varējuši to saskaņot ar eiro viņets direktīvu. Mēs gribējām, lai nav negatīvas ietekmes uz infrastruktūras izmantotājiem. Ir nepieciešams arī investīciju izlīdzinājums. Mēs katru pieminējumu par streiku un minimālajiem pakalpojumiem esam svītrojuši. Tas bija septītajā pielikumā. Uh, Tad sociālās izmaksas, tiešās izmaksas dzelzceļa pakalpojums sniedzējumam, kā arī atvieglojumi dzelzceļa un vilcienu aprīkojumiem šeit ir atrunāti, kā arī ETCS aprīkojumu izmantošana. Vēl par tirgus segmentiem runājot, ir jāsaka, ka tie arī ir jādefinē. Ir arī daži izņēmumi noteikti par tarifiem, par kapacitāšu uh, saplānojumu. Baltijas valstis tas skar. Tad uzraudzība, komisijas uh, uzraudzības funkcija 50. pants. Šeit mēs norādam uz regulētāju iesaistītāju un uh, Eiropas uh, dzelzceļa aģentūra un arī komisijas veiktās pārbaudas, uh, tās jāveic, jāvar pārbauda tirgus atvēršanas joma dzelzceļa pakalpojumos. Un arī nodalījums, sastais uh, pants šeit ir kompromiss par grāmatvedības jautājumiem, par šo atsevišķo grāmatvedību un tās ietekmi īpaši uz e, ieņēmumiem no infrastruktūras un operatoriem, kas sniedz pakalpojumus. Šeit man jāsaka pilnīgi skaidri, ka ir e, diezgan liela daļa, kas ir e, pēc kolēģa pieprasījuma iestrādāta, sociāldemokrāto ir prasījusi, un ar šo nesmu viensprāti. Tā ir pēdējā daļa, sastais paragrāfs. Es domāju, ka Mēs esam intensīvi strādājuši, lai šo atšķi, eh, atsevišķo grāmatvedību tik viens ārskatām veidot, cik iespējams. Un tā tie priekšlikumi, kādi tagad ir iesniegti, manuprāt, ir pretrunā ar šo kontu nodalījumu principu. Un es domāju, ka šeit kompromisu vajadzētu saglabāt tā sākotnējā versijā. Tātad es balsošu pret šiem pēdējiem grozījumiem. Tagad vēl par septīto pantu. Arī tas ir kompromiss Šajā punktā mēs eh, mēģinājām nodrošināt to, lai nebūtu diskriminējoši pieeja eh, uzņēmumiem gan organizatoriski, gan eh, lēma pieņemšanas mēs no komisijas prasam, lai tā aktīvi rīkoties, izteiktu priekšlikumu līdz 2012. gadā par infrastruktūras nodalījumu. Uh, starp infrastruktūras operatoru un pakalpojumu sniedzēju. Tagad par deleģētajiem tiesību aktiem runājot. Šajā jomā mēs mēģinam svītrot tekstā dažus punktus. Bet nu, es šeit gribēju pieskasties tiem, tiem būtiskākajiem punktiem. Par vienu grozījumu gan vēl esmu tādās šaubās un gribu jautāt komisijai skaidrojumu, vai mm, tā varētu vēl skaidrot. Proti, tas ir grozījums 3, 5, 7 par 9. Tātad 357. par 9. Tikau kundze to iesniedz. Un šeit es vēl tomēr nedaudz uh, svārstos un gribētu, lai uh, komisija vēlreiz sniegtu paskaidrojumu. Tas ir par struktūra vienības bilanci. Paldies kolēģiem, paldies par atbalstu. Paldies. Paldies, referents kundzi. Kunkungs. No tautas partijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribu teikt paldies arī uh, referenties ar Ačānī kundzei, jo, nu, vārda tiešā izpratnē tas bija Herkules cienīgs darbs, lai šeit uh, sasniegtu kompromisus. Un es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, ka mēs esam radījuši tādu uh, kustību un dzelzceļa tirgus atvērkšanā un liberalizācija virzās uz priekšu ar tādiem pašiem konkurences noteikumiem visiem uh, uzņēmiem Eiropā un ir nepieciešams, lai šeit būtu regulējoša uh, aģentūra ļoti spēcīga. Tas ir bijis mūsu mērķis, to esam sasnieguši. Tas, ka finansiāli un arī personāla ziņā tā ir labi um, apgādāta un spējīga strādāt nacionālie regulātori ir arī savstarpēji saistīti. Līdz ar to ātri var tikt pieņem, pieņemt lēmums, lai visiem uh, būtu pieeja dzelzceļa tirgiem. Bija nepieciešams pieņemt lēmums par pakalpojumu, it īpaši par būtiskajiem pakalpojumiem, par to bija daudz strīdi, cik tālu uzņēmumiem ir jāatver savas durvis. Un es domāju, ka nu, tāda pārāk stipra iejaukšanās arī tirgumu nebūtu pozitīva. Līdz ar to, ja pēc gada nu vai nu izmantojot vai zaudējot un uzreiz būtu kāda pārdošana un tādu tirgus mehānismi, protams, tiek iestrādāti Ļoti būtisks punkts, lai būtu godīga konkurence, ir tas, ka uh, ir uh, trases ceļi aprēķināti un koridoru ceļi aprēķināti. Es domāju, ka šeit esam stipri virzējušies uz priekšu, esam ļoti skaidri definējuši, kas ir ietverts šajās cenās, lai arī konkurences apstākļi būtu godīgi. Un es domāju, ka tas ir nu, tāds ļoti nozīmīgs punkts bijis. Un bez tam visi uh, arī konsensā uh, vienojās, ka dalītajā grāmatvedībā starp infrastruktūras menedžeriem vai arī holdingu vai arī citiem uzņēmumiem ļoti skaidri vēl var tikt noprast arī ietekme. Sastais paragrāfs, ceturtais, ceturtā apakša ievilce, jā, atbilst mūsu darbam arī realitātei un finansējot infrastruktūru kredīti, ko uzņems holdings vai trešās puses, arī šie kredīti ir jāatmaksā. Tas ir nu, tas īšķirīgais punkts, kādēļ sesto, uh, sestā paragrāfa ceturto apakšpunktu esam šādā izpratnē vērtējuši. Bet nu, kopumā es gribu teikt, ka ir labi, ka mēs. Uh, negribam censties ar vienreiz pilnīgi visu atrisināt, bet arī uh, apsvērumos skaidri sakam, ka komisija tā kā tā ir solījusi diskusijas par infrastruktūras menedžeriem, par operatoriem aizsāks, un mēs saņemsim priekšlikumu, tas būs nākošgad. Un tad es domāju, ka mēs atkal kopā šādā pašā sastāvā tiksimies un atkal diskutēsim noteikti ļoti, nu tā stingri, bet godīgi turpināsim diskutēt, lai vairāk preču un vairāk pasažieru izmantotu dzelzceļu, nu tiešā vārda izpratnē, lai tirgus atvērtos, lai būtu konkurence un lai pasažieri un uzņēmumu ekoloģiski labi varētu sasniegt uh, viņu nosprāstos braucienu mērķus. Paldies! Paldies! Tu mūsu kungam no Alde grupas. Centies iekļauties četrās minūtēs. Mikro? Thank you. Thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšētāji. Uh, apsveicu kolēģus. Mēs esam beidzot nonākuši pie balsojuma par šo ļoti sarežģīto dosie. Protams, sveicu arī referenti, jo nepavisam arī nebija viegli nonākt pie šādiem kompromisiem. Viņai nav viegli klājies pēdējā laikā. Un pēc vairākām sanāksmēm mums izdevās panākt uh, kompromisu par te visiem jautājumiem. Es saprotu arī priekšsēdētāju un sekretāru bažas par uh, sarežģīto balsojumu, kas būs rītdien, bet pagājušajā nedēļā mēs lūzām divus balsojums par daļām par 7. un 13. pielikumu. Un sekretariāts ir atsūtījis, un tad mēs redzam, ka tie ir pārvērst par mutiskiem grozījumiem. Ja atsevišķais balsojums par to nav iespējams par šo teikumu, tad mēs vēlētos atsevišķu balsojumu par visu punktu cienījamie kolēģi, liberāļi vienmēr vada pārunas ļoti konstruktīvā gaisotnē, mēģinot panākt ātri kādu vienošanos. Un daudz vietu mums tas ir izdevies. Man ir prieks, ka mēs ļoti saskaņot šajās diskusijās esam darbojušies, sākot no pirmās viedokļa apmaiņas līdz pagājušajai nedēļai, pat līdz šodienai, es varētu teikt. Un jau kopš pirmajām diskusijām liberāļu prioritātes bija tirgus atvēršana un Eiropas regulātoru izveidi. Nākot no noslēgtas valsts bez konkurētspējas un kur mūsu dzelzceļa apjoms ar katru gadu samazinās, mums šie jautājumi bija īpaši svarīgi. Pārtraukt diskriminējošas darbības un dažādus šķēršļus konkurencei starp dalību valstīm, nu, lai to panākt, mums vajag cik spēcīgs un neatkarīgs Eiropas regulātors. Tas ir panāks 57. panta A punktu, ar ko tiek izveidots divu gadu laikā Eiropas regulātors. Tādēļ mēs varam pieņemt arī kompromisus par pantiem no 55. līdz 57. Mēs tas pastiprina šī regulātora neatkarību un, un mēs esam priecīgi, ka personālam un resursiem ir jābūt atkarīgiem no tirgus vajadzībām. To mēs uzstam par ļoti labu piebildi. Par 55. pantu mēs priecājamies, ka priekšādātājs un uh, valde dzelzceļu nozarei to iecels uh, nacionālā atbildīgā iestāde vai parlaments. Man un Bilbao kundzei tas arī bija ļoti svarīgs jautājums. Par tirgus atvēršanu mēs jau pārstrādātajā versijā 7. pantā 3a mēs aicinām komisiju nākt klājā ar šādu priešlikumu līdz gada beigām. Mēs arī pieprasām dalīto balsojumu par pēdējo teikuma daļu 3a, lai PSO iekļautu tirgus atklāšanu. Mēs joprojām iebilstam par astoto pielikumu, jo mūsuprāt nav pareizi, ka tiešās vilciena izmaksas iekļautu arī restorānus, dārza izmaksas un tam līdzīgas. Tas nepalīdzēs mums kļūt par konkurētspējīgiem ar citiem transporta veidiem. Mūs pārsteidz, ka tautas partija atbalsta šādu priekšlikumu Mēs arī vēlētos, lai būtu minimālā, uh, minimāla pakalpojuma apjoms noteikts, ja ir kādi negaidīti streiki, kas nāk par ļaunu ekonomikai un patērētājiem. Tādēļ mēs 7. pielikuma 9. punktā prasam atsevišķu balsojumu. Un vēl par diskusijām par to, ka mēs nevaram uh, bloķēt visus jautājumus, par bloķējušajiem jautājumiem. Es to vēlētos atstāt ārpus šī dosjē pārstādātās versijas un runāt par to nākamgad. Mums nav tādas ideoloģiskas pieejas par šo punktu. Es esam gatavi uzklausīt argumentus un nākotnē esam gatavi mainīt savu viedokli, ja redzēsim, ka atvērtība un konkurētspēja ir labāk panākama ar šo nodalīto modeli. Un man patīk arī, ka 11. apsvērums 174. grozījums ir ņemts vērā. Domājot par Spānijas un kopējo Eiropas tirgu. Un 6 pānta 4. punktu līdz šai nedēļai mēs to atbalstījām. Bet, kad tiek iekļauts pēdējais grozījums, es uzskatu, ka Mana grupa līdz ar to nevarēs balsot par šo punktu, ja tur tiek pievienots šāds teikums. Paldies Tomols kundzam. Pirms dodu vārdu Zīles kundzam. Skaidrojums attiecībā uz jūsu lūgumu par formālu grozījumu, kompromisa grozījumam. Mans ieteikums ir tāds, ka nevar grozīt kompromisa grozījumu ar oficiālu rakstisku grozījumu, ja vien nav kompromisa grozījuma veidotāja piekrišanas. Jūs varat sadalīt kompromisa grozījumu, jūs varat pieteikt mutisko grozījumu kompromisa grozījumiem, bet jūs nevarat iesniegt oficiālu rakstisku grozījumu grozījumam, kas ir kompromiss citu grupu starpā. Tieši tādēļ tika pieņems, ka jūs to nedrīkstat darīt. Saskaņā ar 163. punktu jūs to varat sadalīt vai izmantot mutiskos grozījumus bet eh, balstoties to mēs eh, izlēmām iekļaut jūsu grozījumu kā mutisko grozījumu, un es domāju, ka neviens neiebildīs, un mēs turpināsim balsojumu. Bet tā kā tas bija oficiāls rakstisks grozījums kompromisa grozījumiem bez citu grupu priekrišanas, to nevarēja tādējādi pieņemt, un tādēļ mēs to esam ierakstījuši kā mutisko grozījumu. Un jūs taisnība, tiešām nebija ļoti viegli šo balsošanas sarakstu sastādīt. Zīles kungs lūdzu no ECR grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī gribētu sākt ar, ar, ar atzinības izteikšanu ziņotājai un, un visiem kolēģiem, kas bija ānziņotāji. Jo ja arī brīdi mums likās, ka mēs esam ļoti lielās grūtībās, varbūt tas bija vasar, pirms vasaras atvaļinājuma laika, tad tomēr rudens pusē es domāju, ka mēs izdarījām ļoti daudz darba. Uh, un šis komprom kompromiss apjoms ir, manuprāt, labāks nekā to varēja sagaidīt vasarā. Uh, par dažiem ICR pozīcijas punktiem uh, nu, mēs uh, arī atbalstīsim kompromisu B, lai gan arī mūsu vidū ir deputāti, kuri vairāk gribētu redzēt šo atsaistīšanu nekā tas ir šī kompromisā minēts, bet kopumā mēs piekrītam, ka komisija varētu nākt ar šo priekšlikumu uh, Uh, līdz 2012. gada beigām par uh, šo uh, atsaistīšanas jautājumu. Kas attiecas uz uh, punktiem, kuros mēs kompromisos tomēr nepiekrītam, tad te man jāpiekrīt tikko teiktajam mūsu liberāļu kolēģim par uh, mēs nepiekrītam punktam, uh, kompromisu punktam P. Uh, mēs uzskatām, ka uh, streiku gadījumos tomēr minimālam servisu līmenim ir jābūt. Uh, un tāpat par kompromisu Q, eh, kas ietver šos eh, daudz diskutētos sociālos labumus, kurus neiekļaut tiešajās izmaksās. Tā skaitā eh, tādas lietas kā sociālos pakalpojums, restorāns arī un, un tam līdzīgas lietas, ko mēs uzskatījām, ka šis nav tas punkts, kas būtu jāiekļaut tiešajās izmaksās. Par nacionāliem regulātoriem un viņu tīklojumu mums ir tikai viens ko komentārs ICR grupas ietveros. Uh, kā šī tīklojuma vadībā atrasties komisijai daļēji mums nešķiet visumā pareizi, bet tas nenozīmē, ka mēs varētu neatbalstīt kopumā šo kompromisu visu delegāciju. Katrā ziņā tādas domas mums apspriežošos gala kompromiss eh, mūsu grupā bija. Es gribētu izteikt arī visiem kolēģiem lielu atzinību par šo mm, Baltijas tirgus īpatnībām un, un izņēmumiem attiecībā uz trokšņa prasībām un, kas vēl būtiskāk, uz, uz, uh, uz maksājumu noteikšanu uh, infrastruktūras lietošanai. Uh, kas eh, bija ārkārtīgi svarīgi. Eh, man ir grūti spriest, eh, vai zaļo priekšlikums sadalīt šo daļu un izņemt šo specifisko situāciju, atdalīt no sliežu platumiem, ir pareizi vai nē. Es labprāt dzirdētu Mihaila Krāmera komentārus par to, kāpēc ir šis sadalījums vajadzīgs trijās dalījumos, šis kompromiss, un, un vai tiešām sliežu platumam, kas nozīmē pilnīgi citu tirgus situāciju, uh, ar trešām valstīm, vai tas ir būtiski vai nē, bet tad mēs varētu pēc Kramera kunga komentāriem arī apspriest šo situāciju savā grupā pirms rītdienas balsojuma. Un, eh, jā, tas laikam arī viss. Tad es vēlreiz gribētu pateikties eh, Deborai un visiem pārējiem kolēģiem par labu sadarbību. Paldies! Thank you, Mr. Zil, Mr. Kramer for the Greens. Paldies Zīles kungam, Kramer kungs, zaļo vārdā. Jā, sākumā es gribu pateikties referentiem un ēnu referentiem. Tas bija tiešām tāds liels ceļš ejams un arī ap apkārtceļ esam gājuši, kamēr līdz rezultātiem esam nonākuši. Uh, jo komisijas direktīvā nekas nebija par īpašumtiesību nošķiršanu un nekas arī par uh, personu pārvadājumu uh, tirgus atvēršanu. Tur bija runa tikai par uzlabojumu un pārskatīšanu pirmajai dzelzceļa pakotnē. Un mēs zinām, ka, protams, ir problēmas Eiropā, <clears throat> jo noteikti tirgi ir slēgti, bet mēs zinām, ka uh, tas uh, nav uh, formālā nodalījuma dēļ uh, starp operatoru un īpašnieku. Spānijā, piemēram, tas ir pilnībā slēgts, bet tajā pašā laikā situācija trisinās pilnīgi labi, taču nu, tas noteikti nav arī Pirenēju dēļ, kādēļ šī praksa neizpratās tālāk. Uh, Ir arī citi modeļi, kā piemēram Vācijā un citās valstīs, kur nodalījums nav veikts tā, kā daži to ir pie, eh, nu, iedomājuši, kā tas varētu būt. Mūsu mērķis bija tāds, ka mēs gribam Eiropas dzelzceļa tirgu. Nacionālās eh, lietas eh, dzelzceļa tirgu mēs gribam atcelt, mēs gribam pieeju tirgumu. Un preču pārvadojumos kopš 2007 tā gada tas tā ir, un mēs gribam novērst jebkuru diskrimināciju. Tādēļ mēs diskusijās bijām pilnīgi vienoti, ka regulātoram jābūt neatkarīgam un uh, jāspēj tam lemt ļoti ātri. Un Sinikvanonis noteikums uh, bija uh, tam, lai uh, viss varētu pie tā vērsties. Un es varu a, a, vēlreiz teikt, pēc 14 dienām vienā no valstīm a, jāpieņem lēmums, citā valstī divi mēneši a, šis a, laiks ir, kad formulāri ir aiz izpildīti un nevar a, iesniegt slēdzienu a, un sūdzību. A, pret kādu darbību, un dažreiz divi gadi jāgaida, kamēr kāda atbilde tiek sniegta. Uh, Nu, situācija bija jāmaina, bija jāatver dzelzceļa tirgus, un paralēli tam komisijas pārkāpuma procedūra nākotnē Eiropas kopiena tiesa par to lems, un komisijai jārēģē. Tādēļ esmu ļoti iepriecināts par to, ka pēc ilgām, garām, mokošām diskusijām esam nonākuši pie tā, ka tagad varam teikt tā, labi, komisija tā darīs līdz nākošā gada beigām katrā gadījumā ar īpašumtiešību nošķiršanu un arī personu pārvadējumiem nedarbosies. Tas arī ir nozīmīgi, lai padomē diskusijas būtu ļoti specifiskas tieši arī par regulātoru, jo padomē bija balses tajās valstīs, kurās nodalījums ir ļoti strikts starp transportu un operētāju, kur teiks, nē, nu, mēs vēl sešus gadus gribam gaidīt līdz regulātoru izveidējumu, jo tas ir nozīmīgais nevis formālais nodalījums. Tādas bija šīs balsts. Tagad par atsevišķiem punktiem. Sākšu uzreiz ar Roberta Zīles kungu. Mēs esam tādēļ pret, jo. Uh, Mēs uh, redzam Baltijas valstu problēmu, un es, tu zini, ka mēs te vienmēr esam atbalstījuši šeit, bet mēs teicām, ka ir arī vēl citas problēmas, piemēram, Bulgārija un Grieķija ar Turciju kur ir trešā valsts iesaistīta, kur vajadzētu izņēmums, bet tur nav eh, šādas atšķirības eh, starp sliežu platumiem, un tikai par to iet runa. Ja runa ir par to ar trešajām valstīm, mēs esam uzreiz par, bet nevaram eh, padarīt to atkarīgi tikai no sliežu platuma, jo ir citas problēmas, piemēram, ar trešajām valstīm. Nu, laimīgā kārtā ar Šveicu nav šo problēmu, bet, nu, Es tikai um, negribu šo noteikšanu uh, sliežu platumu, bet nu, vispār tā principiāli runājot ar citām valstīm. Un problēmas jāatrisina. Protams, ar izņēmumiem. Tas skar, piemēram, arī uh, Serbiju, Bulgāriju, Serbiju, uh, Rumāniju un citas valsts. Un tas ir mūsu vienīgais tas punkts. Un mēs varētu vienoties. Mēs bieži esam formulējuši kompromisus, bet nu vēl neesam to spējuši. Uh, Un pavisam īsi runājot, es nevaru pilnīgi visus punktus pieminēt, bet par ko esmu sap, sadusmojies, sapīcis, tas ir tas, ka ne sociāli uh, iemeslu dēļ Bahkungs, ka bērndārziņa izmaksas un citas tiek iekļautas, bet Ja mēs gribam godīgu konkurenci, tad visiem um, transporta veidiem jāpiedāvā pie, uh, vienāda uh, attieksme. Ja mēs pārliekam cenas uz trases izmaksām, tad izmaksas būs tādas, ka nu, neviens negribēs izmantot dzelzceļus, bet tikai lidos, jo lidos tas 30 miljardus eiro subsīdijas uh, saņem, jo PVN un arī um, aviodegvielas nodoklis netiek maksāts, un um, dzelzceļs ir savādāk. Uh, piemēram, autobusos, eh, nu taču neviens arī eh, nemaz nediskutē autobusu. Eh, Nemaks, autobusu nemaksā par uh, trasēm, nemaksā par pieturu izmantošanu, un uh, Vācijā katrs auto 3000 eiro saņem kā subsīdijas netiešas, un tas viss ir jāizlīdzina. Tātad, ja dzelzceļš sliktākā situācijā tiek nostādīts finansiāli un konkurence labākā situācijā atrodas, tad, nu, taču jārod ir risinājums. Tātad es esmu par to, vai nu visi maksā izmaksas vai neviens, bet nevis, nu, tā kā piemēru veidojam dzelzceļā, ka te visas izmaksas tiek saliktas. Un uh, citu gadījumā nevis vienu aci pieveram, bet uzreiz abas aizveram ciet. Paldies! Paldies, nākamais runātājs lūdzu četras minūtes. Vážení kolegové. Količeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mani tomēr diezgan stipri pārsteidz tas, ka es šeit dzirdu visādi šādus argumentus. Varbūt, ka daži no mums ir sajaukuši zāles un iegājuši nepareizā zālē. Tas, kas mūs šeit interesē, ir stiprināt dzelzceļa transporta pozīcijas un lomu šī te īpašuma tiesību nošķiršana vai arī dažādo transporta veidu nošķiršana nav mūsu uzdevums. Mūsu galvenais jautājums šeit ir stiprināt dzelzceļa transportu. Pirmā pakotne to nav izdarījusi pietiekami labi. Iespējams, tā nebija pietiekami veiksmīgi formulēta. Atsevišķi kolēģi šeit ārkārtīgi kaismīgi runā par to, ka esot absolūti nepieciešams nākamgad, lai Eiropas komisija definējot, kāda tieši notiks šī te īpašuma tiesību nošķiršana, kurā datumā. Nu, paskatīsimies, kāda ir rezultāta tajās jomās, kur tas ir izdarīts. Rezultāti ir ļoti negatīvi ļoti negatīvi tieši dzelzceļa transportam tajos, tajos reģionos, kur ir nodalītas īpašuma tiesības, jo cenas ir pieaugušas. Ja ir trīs uzņēmumi viena uzņēmuma vietā, tad loģiski izmaksas ceļas trīskārt. Debats par to, vai sociālās izmaksas ir iekļaujams vai nē, manuprāt, ir pilnīgi bezjēdzīgs. Protams, ka šīs cenas ir jāiekļauj vispārējās izmaksās. Ja kāds to apšauba, tad neiet ēst parlamenta ēdnīcā un nesaņemiet parlamenta dienas naudas, ja jau jūs esat tādi pretinieki šīm sociālajām izmaksām, nevēlaties tās iekļaut vispārējās izmaksās. Līdz šim spērtie soļi to vien darījuši, kā mazinājuši dzelzceļa transporta lomu, Tās lietas, ko mēs redzam tagad kā priekšlikumu dzelzceļa pakotnē, nu, piemēram, ka komisijai 2012. gadā ir skaidri jānosaka īpašumtiesību nošķiršana, tas ir pasākums, kas ir gluži nevietā šajā pakotnē. Vēl gribētu teikt, ka noteikti ir nepieciešams uzlabot šo direktīvu un nevis pasliktināt. Un Patreizējā, patreizējais priekšlikums tikai pasliktinās situācijas dzelzceļa jomā. Regulātoriem, protams, jābūt ir visās jomās, taču es nezinu, kāda jums pašiem ir pieredze ar dzelzceļa transportu. Mana pieredze liecina par to, ka infrastruktūra un uh, pakalpojumu sniegšana ir jāharmonizē. Savādāk viss būs tā kā autoceļos, kur ir drausmīgi sāstrēgumi atsevišķās vietās nav nekāda raita satiksme redzama šajās te vietās. E, ārkārtīgi lielas problēmas radīsies. 20 Eiropas Savienības dalību valstis nav ieviesušas pirmo dzelzceļa pakotni. Nu, tad es domāju, ka pašā pakotnē ir kaut kādas kļūmes un problēmas. Kolēģi, esiet lūdzu prātīgi un konsekventi tur, kur īpašuma tiesības nošķirtas, rezultāts ir ļoti bēdīgs. Paldies! Paldies! Ir pieteikšies vēl astoņi runātāji. Komisijas pārstāvs arī dzen un arī referente. Un mums ir tikai 25 minūtes laika šīm debatēm. No iepriekšējām debatēm neko radikāli jaunu neesam dzirdējuši šajā te raundā. Un tādēļ es aicināšu runātājs iekļauties divās minūtēs. Groškungs. Paldies, priekšstādāji, paldies arī referentei par pacietību un darbu. Un arī gatavību. Nu, līdz šim brīdim diskusijas uh, uh, fokusēt uz tādu spēcīgu regulātoru, lai nākošu gadu visu enerģiju izmantot, lai atrisinātu divas uh, nākošos jautājumus. Nu, tā mēs uztveram viņus nosteikti tautas partijā. Nākošais jautājums. Balsojums saraksts ir ļoti sarežģīts. Priekšstādātāja kungs, tautas partijas ietveros esmu vēl saņēmis jautājums par mutiskiem papildus grozījumiem. Mēs tautas partijā domājam, ka starp šodienas balsošanu un plenārsēdi mēs varētu to darīt, un to mēs arī darīsim. Bet, lai situācija nebūtu pārāk sarežģīta, es domāju, ka nu, mums nevajadzētu papildus mutiskos grozījumus akceptēt kādi, eh, kuri jau nav paziņot un pieteikti. Pieteikt. Manuprāt, tas būtu korekti. Un tādēļ mūsu nostāja tāda būs rīt balsojumā. Pēdējais punkts. Ja jau mēs runājam par procedūrām, tad man liekas, ka mēs šeit parlamentā ļoti daudz ko sagaidam attiecībā no šī eh, dosie. Yeah bet uh, ir partners, kas vēl neko nav izteicis savu viedokli, un mēs komisijas viedokli, un tagad zinām, tas ir viennozīmīgs, saprotams viedoklis, bet tas, kas mani interesē, tas ir, lai ļoti ātri, un tas būtu būtiski, lai ļoti ātri mēs zinātu, kāda nostāja ir padomē, īpaši attiecībā uz regulātoru. Mēs ziņam uh, runas par padomi, ka uh, Viņi runā par regulātoru varbūt pēc pieciem gadiem. Es domāju, ka nu, tā tas nedrīkstētu būt, ka mēs šeit mēģinām palīdzēt dzelzceļām, uh, padarīt to konkurētspējīgāku un tajā pašā laikā dalību valsts mēģina uzturēt situāciju, neko nemainīt un arī efektivitāti nepaukstināt. Tātad mums ir nepieciešama skaidra zīme un mūsu skatījumā. Tas ir arī tāds ļoti skaidrs lūgums um, prezidentūrai. Krāmer kungs! runāja par izmaksām, ko mēs šeit ierēķinām. Es domāju, ka tu vienu tādu vecāku versiju skaties, jo skolas un bērnu dārzi jau ir svītroti. Un tas teksts arī ir padarījis īsāku. Un vēl gribu teikt, ka mēs esam par korektu nodalījumu. Un tikai viens piemērs. Ja būs tik tālu, ka gandrīz komunikācija tiek aizliegta starp struktūrām, uh, nu, piemēram, par nelaimes gadījumiem un cilvēki nepazīst viens otru un vairs nekomunicē, es domāju, ka mēs dažos punktos ejam pārāk tālu. Likumdošanai jābūt vienkāršākai, praksē tuvākai, un es ceru, ka pēc rītdienas balsojuma mēs vēl līdz plenārsēdei varēsim visu šo dokumentu kopumā vēl pragmatiski uzlabot. Nu, jā, nu cilvēkiem arī jāēd, Mihēl. Groša kungs, mutiskie grozījumi vēl var tikt iesniegt līdz šim vakaram pulksten pieciem. Alkadrāvi kungs. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik, ik... Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu kolēģim Grošam. Jāizvairās no mutisko, papildus mutisko grozījumu iesniegšanas skaidrs, ka termiņš ir šodien līdz pulksten pieciem, taču tehniski tas būs ļoti sarežģīti svarīgākais ir tagad balsot. Redzēt, kāds ir balsu sadalījums, kāds ir balsojumā vairākuma pārsvars, un tādējādi mēs varētu sniegt skaidru signālu par parlamenta nostāju. Mums, protams, jāgatavojas ļoti sarežģītām sarunām ar padomi. Mēs sarunu gatavošanā koncentrēsimies uz tiem punktiem, kas mums šķiet paši svarīgākie. Piemēram, regulātoru lomas stiprināšana, Eiropas regulātoru izveidas perspektīvas. Ir ļoti daudzi punkti šajā ziņojumā, kur ir runāts par pārskatāmības vairošanu dzelzceļā. tie ir visi punkti, kas varētu veicināt dažādu operātoru vienlīdzīgas darbības nosacījumus. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos referentei. Viņa ir dzirdējusi ļoti daudz kritikas gan šodien, gan arī citās reizēs. Taču es domāju, galvenais ir tas, ka esam sasnieguši savu mērķi šajā ārkārtīgi kompleksajā jautājumā. Šeit vajadzēja samierināt uguni ar ūdeni, varētu tā teikt, jo nostājas bija būtiski atšķirīgas. Ļoti sarežģīti jautājumi bija jāizskat, kā piemēram īpašumtiesību nošķiršana, bet mēs tomēr esam progresējuši šajās sarunās, esam raduši tādu risinājumu, kas ļaus mums ņemt vērā visas sekas šādai te šādam te pasākumam. Eiropas komisija pārdomās, kāda ir pieredze, un tad mēs domāsim atkal par šiem jautājumiem, tad, kad spriedīsim par Eiropas dzelzceļu regulātoru, izveidi un citiem jautājumiem. Manai politiskajai grupai būtiski svarīgi ir tas, lai publiskie pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi joprojām būtu iekļaut šajā vispārīgajā finansējumā. Un pēdējais, ko es gribētu teikt, ir par streiku tiesībām. Sociālie aspekti ir integrēti šajā priekšlikumā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi mūsu politiskajai grupai tīpaši. Paldies, Mēsners kundze, divas minūtes. Priekšsētāja kungs, nu jā. Nu, viena lieta ir tāda, ka pirmā dzelzceļa paketa netika īstenot, to mēs zinām un steidzam kaut kam jānotiek, jo mēs, mums ir nepieciešama Eiropas dzelzceļa tirgus. Uh, Otrais punkts. Paldies Sarakjānī kundzei. Viņai bija citas idejas un viņai bija jāatrod kompromiss. Viņa ir tālu gājusi, atkāpusies, viņa ir spējusi to. Un trešais punkts. Mums ir nepieciešams spēcīgs regulators, mēs esam viensprāts, un es domāju, ka vēl labāk būtu īpašuma tiešību nošķiršana vispār netikt skatīta, tas būs vēlāk skatīts. Tātad ar 6.4 tas vēl ir ietverts, un 6.4 bija tik saistošs, X stundu bija jauni formulējumi, bet tagad mēs balsosim, un arī tas ir labi. Tātad noslēgumā, un vēl neesmu divas minūtes runājusi nemaz, bērnu dārza izmaksas ir izņemtas, bet, piemēram, um, pieturvietas tās vēl esot, tās vēl tā kā ir ietverts. Par to tautas partija varētu vēl pārdomāt. Paldies, Maisners kundze. Vandālenkungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Man divi komentāri. Pirmkārt, ja esmu pareizi sapratis, kolēģis Tremos uh, jums varētu teikt, ka manā valstī īpašumtiesību nošķiršana ir notikusi un cenas ir samazinājušās tās rezultātā. Patērētājiem līdz ar to ir daudz izdevīgāka situācija. Es iespējams jūs varēšu vēl nu, līdz rītdienai pārliecināt par to, ka īpašumtiesību nošķiršana tomēr ir laba lieta. Otrs komentārs, priekšsēdētāja kungs. Jūs redzat, Šī pakotne ir milzīga. Mēs ļoti daudz stintas iztērējam, daudz cīnījāmies par šiem kompromisiem. Priekšsēdētāja kungs, vai mēs balsošanas beigās zināsim, kāds rezultāts tam ir, vai šie lēmumi būs pietiekami skaidri? Uh, Es gribētu, lai referente balsošanas nobeigumā izteiktu tādu kopsavilkumu. Un nobeigumā priekšsādātāji, es domāju, ka mums vajadzētu vēl runāt par šo te milzīgo grozījumu apjomu. Ir ļoti daudz balsošanas priekšlikumu, kas joprojām tiek sūtīti apkārt par atsevišķiem balsojumiem. Es domāju, ka par šo jautājumu vajadzētu mums padiskutēt. Un beidzot, pēc balsošanas Es gribētu, lai visi deputāti saprastu, kas tieši ir nobalsots par ko. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, es domāju, ka jaunā redakcija eh, šai eh, jaunai pakotnē ir ļoti sarežģīts jautājums bijis. Arī es gribu pateikties referentei un arī citiem, kas ir eh, aktīvi strādājuši ar šiem jautājumiem. Es domāju, ka nes Eh, nu, teiksim, neskaidrie jautājumi ir um, eh, noskaidroti. Ļoti daudz, kas jau tika pateikts, tādēļ varu uh, uzsvērt tikai pāris punktus. Atzinīgi vērtēju, ka sociālā dimensija ir radusi vietu šajā dostē un nesaprotu, ka aizvien mūsu starpā ir tādi, kas darba ņēmēja tiesības apšauba. Par konkurētspēju neapšaubām ir tas, ka tikai atvērts iekšējais tirgus var eksistēt eh, un tikai tā var būt godīga konkurence starp atsevišķiem transporta veidiem. Tādēļ uh, ar, uh, man ir problēmas ar uh, ārējo izmaksu internacionalizāciju, respektīvi iek, iekļaušanu iekšā, iekšējas izmaksās kopā. Tagad nākošais par. Uh, kontrolu orgāniem, kas konsekventi pāraudzītu noteikumus. Es tikai gribu uzdot jautājumu, vai nevajadzētu pagaidīt izvērtējumu, kā strādā Nacionālo regulātoru tīkls, pirms mēs nākam klājā ar normatīvo priekšlikumu. Domāju, ka mums jābūt realistiskiem, ar šo tekstu neatrisina visas problēmas, bet nu daudz kaitējumu tiek novērsts. Mums ir nepieciešams steidzams investīcijas, um, materiāli nepieciešami jauni, ir nepieciešams skaidrs sociālajie noteikumi. Par to jau viss tik runāts. Un jākonstatē, ka dzelzceļa satiksme bieži vien tiek uh, um, samazināta un stacijas slēgts, kā piemēram šeit Bēļģijā nesen. Un manuprāt, tie nepareizi signāli ir nepieciešami. Uh, Uh, plaša dzelzceļa satiksme, lai atbilstu tam, ko sagaida uh, mūsu patērētāji. Paldies! Paldies, Ailes Senders kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu sveikt referenti un atzīt to, ka viņi ir ieguldījis lielu darbu šajā dosijā. Paldies arī ēnu referentiem. Piekrītu tiem, kas teica, ka ir nepieciešama ļoti augsta līmeņa caurskatāmība finanšu jautājumos. Ja runājam par infrastruktūras mm, uzraudzītājiem un īpašniekiem un pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir minēts kompromisā. Mm, Kramerkungs šeit pieminēja Spāniju. Tas, ka mēs esam nošķīruši īpašumu tiesības Godīgi sakot, es uh, bieži vien nezinu, no kurienes uz kurienes Spānijā brauc vilcieni. Spānijas tirgus ir daudz dažādots, diversificēts. Protams, liberalizācija ir apspriežams jautājums, bet šis nav īstais brīdis. To esmu teikusi jau iepriekš. Tāpat ir iespējama arī pilnīga privatizācija teorētiski. Visa šī īpašumtiesību nošķiršanas lieta, šis jautājums ir kaut kas tāds, ko mēs varam izmantot, lai veidotos milzīgi starpnacionālie holdingi. Es piekrītu tam, ka ir nepieciešami spēcīgi nacionālie regulējošie spēki. Šie regulātori ir jāveido tā, lai viņi varētu tikt galā ar tiem uzdevumiem, kurus mēs tiem definējam. Tieši šie regulātori īstenos dzīvē mūsu piedāvātās integrācijas idejas. Paldies, Rikē kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētā. Es runāšu pavisam īsi. Pirmkārt, bija tiešām nepieciešams ilgāks laiks grozījuma izstrādē. Ļoti labi, ka mums tāds bija. Mm, Otrakārt, es eh, tāpat kā arī pārējie uzskatu, ka ļoti labi, labu kompromisu esam panākuši, lai arī tas ir nepietiekams, manuprāt, varējām iet vēl tālāk. Nākamgad, cerams, komisija varēs analizēt situāciju ir nepieciešama īpašumtiesību nošķiršana un arī tirgus atvēršana vienlaicīgi, jo tās ir viens monētas divas puses. Vēl divi komentāri. Pirmkārt, gribētu vēlreiz teikt, ka, protams, jāklausās, ko Eiropas kopiena tiesa teiks par šo tēmu. Tas nebūs likuma. Tā, tas bū, tā būs e, vienreizēja situācija, kad likumdevējs uzklausīs to, ko teiks tiesnesis. Parasti jau notiek otrādi. Uh, Un šeit, šajā komitejā, šī ir pēdējā reize, kad mēs runājam par īpašiem tiesību nošķiršanu starp infrastruktūru un pakalpojumu sniedzējiem dzelzceļā, jo visām citām tēmām šī tēma jau sen ir atrisināta. Nobeigumā gribētu sveikt referenti un gribētu teikt, ka jūsu darbību varētu salīdzināt ar kādu pasaku, kas radās Francijā 19. gadsimtā. Kāds eh, karalis zirga mugurā uzjāja kalna galā un vakarā satikās ar zirgu. Visu nakti viņš cīnīja ar, ar uh, vilku. Viņš visu nakti cīnījās ar vilku, bet no rīta vilks viņu apēda. Ļoti interesanti, kur šeit dzelzceļa kontekstā ir tas vilks, saka priekšsēdētājs. Tikau kundze, divas minūtes. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos sveikt Sarakjāni kundzi. Viņa tiešām lielu darbu ir ielikuši šajā dosie un ir pelnījusi, lai mēs viņu sveiktu ar rezultātu. Es gribētu runāt par to, ka mēs šobrīd izstrādājam dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu. Tas ir jādara, iesaistot šajās konsultācijās gan uh, ārotbiedrības, gan dažādas savienības, gan arī lietotājus. Šī stratēģija ir ļoti svarīga. Mums ir bijušas plašas debatas par to. Neko daudz mēs neesam runājuši par patērētājiem, par ārotbiedrībām. Uh, Runājot par 9. pāntu, es tam iesniedzu grozījumu numuru 357. Es vēlos, lai komisijas priekšlikums tiktu svītrots šeit, proti, lai filiāļu parādi tiktu norakstīti. Es domāju, ka tas ir nepareizi, jo šie parādi ir parādi pašvaldībām. Tie ir parādi, kas radušies sociālo pienākumu dēļ, un es domāju, ka mēs nedrīkstam ignorēt šos parādus, analizējot filiāļu darbību. Domāju, ka ir ļoti svarīgi pieņemt to, ka, ja mēs runājam par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai un piekļuvis nosacījumiem, Mēs nedrīkstam izveidot tādu situāciju, ka pasažieri nevar saņemt informāciju par dzelzceļa pakalpojumiem. Un nedrīkst būt tā, ka pasažieriem ir ļoti grūti nopirkt biļetes, lai brauktu no punkta A uz punktu B. Ir ļoti svarīgi uzklausīt Eiropas komisijas pārstāvu viedokli, viedokli, ko komisija domā par sociālajiem aspektiem un dažādiem grozījumiem, kas notiks līdz ar dzelzceļa tirgus izmaiņām Eiropas Savienību. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, ir grozījums R, kas attiec uz astoto pielikumu. Es domāju, nedrīkstētu palielināt mūsu palīdzību tiem uzņēmumiem, kas ir pārgājuši uz ETCS sistēmu viņiem samazinot maksas, jo tie ir ļoti spēcīgi dzelzceļa operatori. Mēs nedrīkstam viņiem dot privileģētu stāvokli. Es domāju, ka jādod iespēja arī mazajiem pārvadātājiem, kas ir jauni dzelzceļa tirgu, lai viņiem ir laiks iegādāties šīs ETCS e sistēmas un aprīkojumu. Nav pareizi eh, lielajiem dot kaut kādas atlaides un mazajiem ne. Paldies! Komisija pārstāvēs Pakas kungs, lūdzu. Chairman, thank you very much. Paldies, priekšsādāt. Tā ir paldies referentai par lielisko darbu. Tagad mums ir ļoti labs pamats, lai virzītu šo uh, procesu tālāk. Un arī komisija šo virzienu atbalsta. Un priekšsētāji vēlējos minēt vairākus grozījumus, lai norādītu, kā mēs tos analizējam. Daudzi grozījumi norāda uz to, ka jums ir līdzīga nostāja tāpat kā mums, un daudzas izmaiņas izgaismo arī pasākums, kādus piedāvā komisija, un mēs esam gatavi tos skaidrot. Dažos gadījumos kompromisa grozījumi stiprina esošās normas, vēl spēcīgāk nekā mēs tās piedāvājam. Kopumā mēs šīs izmaiņas atbalstam, kas ievērojami pagarina nacionālo infrastruktūru eh, stratēģiju termiņu pastipriniens to pušu konsultācijas iespēju, uzlabo eh, tirgus uzfe, uzraudzību. Tāpat eh, tiek atrunāta eh, trokšņa ierobežojums par to, ka jāpieņem lēmumi konkrētos termiņos un jāstiprina sadarbība. Vienīgais punkts, ko es vēlos pieminēt, ir uh, rūpīgi jāformulē šie grozījumi, lai nerastos nesamērīgs administratīvais un finansiālais sloks industrijai, sabiedrībai un komisijai, un ne, lai neradītu negatīvas sekas tirgū, bet eh, princips kā tāds ir ļoti apsveicams. Daži grozījumi ir saskaņā ar kopējo pieeju padomē, kas tika pieņemta jūnijā, un tas noteikti palīdzēs virzīt procesu uz priekšu. Un Tas attiecas arī uz 13. pantu, kas ir runa par piekļuvi dzelzceļa pakalpojumiem. Tagad priešlikums ir nav tik spēcīgs kā sākotnējais, kur ir prasījums nošķirt, bet mēs saprotam eh, referents centienus panākt vienošanos otrajā lasimā starp parlamentu un padomu. Tāpat vēlos pieminēt priekšētāju, ka ir vairāki grozījumi, kas neatbilst padomus vispārējais pieejas ambīciju līmenī, vai arī rada ievērojams trūkums esošajos tiesību aktos. Ir virkne grozījumi, kas rada bažas, un ja tie tiks pieņemti, tad komisija to nevarēs atbalstīt. Vissvarīgākais no tiem ir tas, kas saistīts ar tiešo izmaksu apro, apreikināšanu 8.1 pielikumā. Infrastruktūra pārvaldītāju iespēju ierēķināt uzcenojumus 8.3 un regulējušajiem orgāniem būtu jābūt iespēja iesaistīties, ja ir kāda nelabvēlīga tirgus attīstība 56. pants un jautājums par delģēto aktu aptvērumu. Visos šajos jautājumos komisijas ambīciju līmenis būtu jānotur, vai padomes vispārējās pieejas ambīcijojumus būtu jānotur. Un par konkrētiem grozījumiem es īsumā vēlētos dažus minēt. Sākšu 357. grozījumu, kuru tikā kundze runāja par uh, parādiem. Mēs esam izslēguši filiāles no šī jautājuma aptvēruma, jo uzskatām, ka filiāles ir vai nu dzelzceļa uzņēmumi un tad to nosauc tiesību akts, un ja tie nav dzelzceļa uzņēmumi, tad, tad vispārējo vadlīnu ietvaros par valsts pabalstu nav nekāda iemesla, lai mēs sniegtu tam kaut kādas konkurences privilēģijas, svītot viņu parādus. Tādēļ mēs esam iekļaujuši šādu normu, ko es ceru jūs atbalstīsiet. Tālāk mutiskais grozījums numur divi par otro pantu Marinesku kungu ieteiktais un kurš ir saņēmis arī jūsu atbalstu, kas paplašināt ir terminal uh, atkāpes. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums un tiešām rada bāžas arī komisijā. Šodien infrastruktūru projekti, kas ir pabeigti pēc 88. gada, var izmantot šo atkāpes principu, bet tāpat ir jāievēro minimālās prasības. Infrastruktūra pārvaldniekiem ir jānosaka uh, no iemaksas balstoties uz ilgtermiņa izmaksām. Un jūs noteikti zinat, ka pagājušajā nedēļā mēs uzsākām pārkam procedūru pret Franciju un apvienoto um, Franciju un apvienoto karalistu tādēļ, ka tika neieņemts vērā šīs nosacījums. Un tā ir ļoti būtiska sasaiste Eiropas tirni, uh, celceļu schēmā. Vēl pāris par A kompromisu vienošanos par sesto pantu, kas sākotnēji bija mutiskais grozījums, bet tagad ir iekļauts kompromisu grozījumā A par līdzekļu nosūtīšanu starp institūciju pārvaldnieku un uzņēmumu. Un tur ir norādīts, ka holdinga radīt nodrošinātais kapitāls varētu tikt atmaksāts kaut kur nākotnē, bet ja tas ir pat izskatās saprātīgi, bet ir ļoti grūti vai pat neiespējami uh, regulātoram to e, īstenot, jo nav nepieciešamo instrumentu, tāpēc e, mēs vēlamies izteikt e, brīdinājumu par šo kompromisu grozījumu. Ceturtais kompromisu grozījums par desmito pantu, Remozes kunga piedāvātais, ļoti vienkārši grozījums, jūs citojat vārdu international, un līdz ar to nodrošinat pamatu atvērtu tirgu vietējiem pasažieriem. Nezinu, vai tās bija nolūks, bet šis pāns viens par sevi pats nevar to panākt praksē. Un es domāju, ka mums ir nepieciešams pienācīgi sagatavoties, ņemot vērā gaidāmos priekšlikumus 2012. gada otrā pusē, lai pilnībā pabeigtu um, pasažieru transporta tīkla atvēršanu par 7. grozījumu, pa 31. pāntu par uh, infrastruktūru nodavām. Ideja ir interesants, nezinu, vai pārstrādātā versija ir īstā vieta, kur to risināt, bet tas, ka mēs varētu modulēt nodevas un līdzfinansējumu saistībā ar regulām, kas attiecas uz dzelzceļa radīto troksni, tas mums šķiet ļoti interesants pieejams, un komisija savā Connecting Europe instrumentā skatīsies uz labākajiem veidiem, kā atbalstīt ar troksni saistītās programmas dalībvalstīs, un varbūt tieši tas būtu labākais instruments, kur risināt šo jautājumu. Un priekšādāja pēdējais komentārs, kuru komisija jau agrāk ir izteikusi, ir vairāki grozījumi par 4., 19, 21 un 52, kā arī 54. pantu, kur pārstrādātā versija, ko piedāvā komisija, nemā, negroza šīs normas. no mūsu pašu instru, interpretācijas par pārstāvāto versiju mēs uzskatām, ka šie punkti nebūtu būtiski jāgroza, varbūt ir jāgroza formulējums, bet pēc būtības tos nevajadzētu grozīt. Es ceru, ka jūs ņemsiet vērā šo mūsu komentāru, kuru mēs noteikti iesniegsim arī rakstiski. Paldies! Paldies, Pakakungs, un par pēdējo komentāru mēs to esam pieņēmuši ziņošanai. Serkjāni kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi, jo komisijas pārstāvis paskaidroja vairākus punktus, tāpat arī deputāti kolēģi šeit daudz ko skaidroja. Es pirmkārt gribētu viest jūsos pārliecību. Mēs strādājam lieliskā sadarbībā. Es gribu pateikties koordinatoriem, ēnu referentiem Protams, mūsu mērķis nebija pasliktināt pirmo dzelzceļa pakotni un tās tekstu. Nu, un patiesībā arī būtu grūti to pasliktināt, jo tā pirmā pakotne nebija diezko spoža. Daļa no pasākumiem bija neīstenojams. Gribu jums atgādināt, ka ir 17 dažādas pārkāpuma procedūras, kas ir uzsāktas pret dalību valstīm, un ir 13 dažādas samierināšanās procedūras, kas notiek šobrīd. Vai mēs varējām nonākt pie optimāla izcila teksta, ideāla teksta? Es domāju, ka nē. Eiropas komisija savu nostāju ir mainījusi mūsu darbības laikā. Es domāju, ka tagad ir pienācis īstais brīdis mums atrotīt piedurknes un darīt kaut ko patiešām būtisku, lai aizstāvētu atsevišķus principus tos principus, kurus aizstāv Eiropas parlaments, it īpaši jautājumos par regulātoru, par uh, disciplīnu finansēšanai, infrastruktūras finansēšanai, par izmaksām un par dažādām saistībām, kas parādās 6. un 7. pantā. Tās ir mūsu prasības komisijai. Es domāju, tieši šajos punktos mūsu darbs ir vissarežģītākais. Rīt balsošana būs ļoti sarežģīta, to es zinu jau iepriekš jūs saņemsiet balsošanas sarakstu, jaunu balsošanas sarakstu, jo sākotnējā sarakstā bija divas, trīs nelielas kļūdiņas. Tātad jūs saņemsiet jaunu balsošanas sarakstu, esiet lūdzu tik laipni un pārbaudiet to. Jūs sapratīsiet, ja ir tik daudz grozījumu, tik daudz kompromisu grozījumu, tad ir iespējams kļūdīties kaut kur šo sarakstu sastādot. Jauno sarakstu jūs saņemsiet rīt ja mēs pieņemsim kompromisa grozījumus, tad teksts būs konsekvents, iekšēji kon konsekvents un harmonisks. Mēs ar šo tekstu piedāvāsim tādu viengabulainu viedokli, ja nobalsosim par to. Un, protams, mēs izanalizēsim balsojuma rezultātus. Bet, ja mēs runājam par tādu jautājumu kā streiki, tad gribētu jums atgādināt sakojošo. Streiku jautājums tika atstāts ārpus šī teksta. Tieši dalību valstis reizēm pavisam skaidri un reizēm netik skaidri ir atbildīgs par šiem jautājumiem. Tādēļ mēs uzskatījām, ka šo jautājumu nevajadzētu direktīvas jaunajā priekšlikumā iekļaut priekšsēdētāji zina, no kuras dalību valsts jūs nākat. Es varētu jums pateikt, kura, kur atrodas šis vilks, ko Rikē kungs pieminēja savā pasakā, bet es šodien to skaļi neteikšu. Lielas paldies, Sarakjānī kundze! Jūs pareizi teicāt, balsojums notiks rīt. Balsošanas saraksts būs jauns. Es domāju, ka mēs varētu ļoti labi kurināt uh, kādu no šiem te vecajiem tvaika vilcieniem ar visiem mūsu balsošanas sarakstiem un dokumentiem, ja mēs ražojam tos tik lielā ātrumā. Balsošana rīt būs pulksten 9.40. Lūdzu, lūdzu, esiet tik lēpni, ņemiet līdz um, balsošanas kartes. Paldies! Izskatīts ir šis jautājums, pāriem pie nākamā jautājuma grozījuma izdarīšana regulā par Eiropas jūras drošības aģentūras izveidošanu. Runāsim par grozījumiem. Tie, kas vēlas pamest šo zāli, lūdzu, dariet to klusām. Referents 4. darbkārtības punktā ir Fleckensteina kungs. Leaving, leave... Godātie kolēģi, ja vēlties iziet no šīs zāles, tad ejiet lūdzu, lūdzu ārā klusējot, un ja vēlties konsultēties ar kolēģiem, tad dariet to vestibilā. So can you please go quietly? Lūdzu, ievērot zālē klusumu. Right, where is this? As Moritz and safety, you know, this yeah. everybody's leaving the room. I'm glad to see, as Mr. Rike points out when we talk. Rikē kungs pilnīgi pareizi pateica, tiklīdz sākas runa par drošības jautājumiem, tad viss mūk ārā no sēžu zāles. Ja. Es redzu, ka tieši komisijas spārnā ir ļoti liels troksnis šobrīd. Paldies. Right. Godātie kolēģi, Kāpēc vēlos zālēt klusumu? Pirms eh, mēs aicinām izteikties Lekenštānu kungu, es vēlētos sveikt eh, Linda Roita kungu, kurš ir EMSA izpildirektors un pavisam drīz viņš dosies eh, pensijā un vairs nestrādās šajā amatā. Deroita kungs tika iecelt šajā amatā 2003. gadā pirms tam viņš arī strādāja saistītos amatos. Es gribētu teikt, ka Derosa kungs ir viens no tiem cilvēkiem, kuram bija ļoti būtiski lomējums izveidošanā un arī šo te jūras drošības aģentūras darbu viņš ir ļoti ietekmējis. Es gribētu pateikties viņam par ieguldīto darbu, gribu novēlēt viņam veiksmi turpmākajā darbībā. Mm lai viņam veicas visos tajos pasākumos, ko viņš vēlas veikt nākotnē pēc darba EMSA. Es ceru, ka šajā pēdējā tikšanās reizē mēs pārāk jūs nenogurdināsim. Un tagad es aicināšu izteikties referentu Flekenšteinu kungu. Priekšstādātāji kungs, dargie kolēģi un kolēģis. Um, Paldies ēnu referentiem par uh, to, ka šoreiz nu, nebija tāda retoriska saruna, bet uh, mana pārliecība ir tāda, ka mēs eh, ļoti veiksmīgi varējām sadarboties. Esam izstrādājuši veselu rindu kompromisu. Būtiskākais ir tas, ka, nu, ne viss ir iespējams. Arī man būtu labāk paticis, ja vienā vai citā vietā būtu bijuši drosmīgāki. Bet, nu, kopumā es domāju, ka esam radījuši priekšnoteikums, lai pēc iespējas plašs vairākums būtu, lai arī padomā uh, mēs varētu tādas veiksmīgas sarunas sākt tādēļ rīt. Ja rezultāts būs tāds, kādu to sagaidu, lūkšu jūs izsniegt un apstiprināt man mandātu, lai uh, skaidrot, vai vienošanās pirmajā lasījumā ir iespējama vai nē, un tad atbilstoši rīkoties. Visos grozījumos bija jāpārbauda, vai EMSA uzdevuma lokā ir iekļauts tas, kas tiek prasīts, vai arī tas ir kā papildinājums domāts, papildinot EMSA aktivitātes. Un saprātīgs un veiksmīgs tas ir tikai tad, ja tam ir Eiropas pievienotā vērtība vai rada sinerģijas vērtības. Arī tad, ja izmaksu un ieguvumu bilance ir veiksmīga. Nekavēšu jūsu laiku, neuzskaitīšu visus kompromisus. Izteikšu tikai pāris piezīmes. Pirmkārt, mēs esam par uh, balsojuši, ka offshore arī tiek iesaistīti EMSA darbā. It īpaši, ja ir pieprasījums no dalību valstīm un komisijas, tad tur var vesela uh, kārta no tādiem, vesela rinda tādu palīdzīgu darbību izveidoties. Eiropas jūras transporta telpa bez šķēršļiem. Šis jautājums ir iekļauts, jo mēs arī šeit domājam, ka EMSA ir uh, viens no tiem jautājumiem, no tiem daudzajiem, kādi ir, tad arī šeit EMSA var veiksmīgi strādāt. Tāpat arī mēs Manā skatījumā tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs esam skaidri noteikuši, ka EMSA var palīdzēt. Piemēram, nevaram atstāt uh, EMSA uh, jomā, piemēram, apmācības pasākums. Tas nē, bet tas uh, tā pieredze, kāda ir EMSA visā pasaulē, piemēram, labākās prakses piemēri un citi, tad tāda pieredzes apmaiņa var notikt, piemēram, veidot nu, tādu tā kā sadarbības tīklu. Mēs esam runājuši arī par pirātdarbības problēmām. To esam darījuši vienot, un tas jau runā pats par sevi. Ir trīs punkti kas, nu, vēl nav kompromisos ietvert un kas man ir būtiski. Viens no tiem ir sekojošs. Mēs ilgi diskutējām, vai glābšanas pasākumi arī ir EMSA kompetence ievnē. Un glābšanas pasākumu manā skatījumā šodienas darbības izpratnē EMSA ir tā kā piekrītoši. Tikai tad, ja ar glābšanas pasākumiem mēs saprotam jaunu, nu, piemēram, ar helikopteriem tāla jūrā, tad, nu, tā to šobrīd nevar vērtēt. Tādēļ, nu, glābšanu mēs neesam kompromisā iekļāvuši, lai gan daži zinu, ļoti lielu nozīmi tam piešķir it īpaši runājot par šodienas darbībām. Otrais Jautājums um, diskusijās bija, vai nacionāls un reģionāls iestādes ir tās, kas ar EMSU sadarbojas. Un līdz šim esam lēmuši tā, ka kompromisā sakam nacionālās, jo lielākā daļa ir nacionāls, bet tur, kur ir reģionālā atbildība, tas neizslēdz iespēju, ka sadarbība noteikti ar reģionālām iestādēm. Uh, Un pēdējais punkts, tikai vienu teikumu teikšu par šo jautājumu. Dzimuma līdzsiesības jautājumu. Parlamentā ir skaidra rezolūcija par šo jautājumu. Nu, tas nav visur jāatkārto, bet es domāju, ka arī EMSA un visos citos institūciju gadījumos ir jāievēro nopietni jādara tas ar parlamenta pieņemtiem lēmumiem, un tie, kas ir atbildīgi par šo jautājumu risināšanu, tos mēs aicināsim atbilstoši rīkoties. Kopumā es domāju, ka mūsu sadarbība parāda to, kā sadarbība ir bijusi veiksmīga un ka EMSA, sadarbība ar EMSA arī mums ir bijusi veiksmīga un tā kā. Uh, direktors ir šeit, tad vēlos pateikties par izveidas darbu un par līdz šim paveikto darbu EMSA ietvaros, un tas ir bijis visu mūsu interesēs. Paldies! Paldies, Lekinštēn kungs! Tautas partija, Tautas partija pārstāvēs De Grandes Paskvāla kungs, lūdzu. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentu kungam. Es gribētu teikt, ka jūsu sadarbības vēlme patiešām mums ļoti palīdzēja strādāt kopā. Mēs esam ļoti pateicīgi par lielo darbu, ko ieguldījāt šī ziņojuma tapšanā. Komisijas teksts bija ļoti ambici ambiciozs, es par to gan to nekritizētu. EMSA ir kā tāds, tāda parauga aģentūra, un ļoti pareizi tā ir izanalizēta. Derroteru kungu varam tikai sveikt ar viņa ļoti labo darbu, jums priekšgalā man politiskā grupa varētu viņam aplaudēt. Ja mēs runājam par aģentūras darba aptvērumu un pienākumiem, tad mēs runājam arī par sadarbību ar trešajām valstīm, par situāciju piekrastes iekārtās uh, un kā mēs varētu novērst lielus piesārņojumu gadījumus. Meksikas uh, līdz pieredze rāda, ka EMSAS pilnvars patiešām ir jāpaplašina. Vairums kolēģi tam piekrīt. Es ceru, ka mēs arī dosim referentam mandātu panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Referenta piedāvātais ziņojums ir ļoti līdzsvarots, tas parāda, ka mēs ticam EMSA kā aģentūrai. Mani grozījumi attiecas uz sekojošiem jautājumiem, tos pieminēšu pavisam īsi. Pirmkārt, aģentūras uzdevumi. Tautas partija ir vienota uzskatos, ka EMSAS pienākumi ir tieši jāsaista ar drošību jūrā. Tādēļ mēs uh, esam pret to, lai arī upju ūdeņi tiktu ieskaitīti EMSAS pāraudzības jomā, un mēs esam iesnieguši attiecīgu grozījumu. Es domāju, arī citu grupu deputāti atbalsta šādu pieeju. Ja runājam par Eiropas papildvērtību, tad es domāju, ka EMSA būtu jāsadarbojas ar citām struktūrām, piemēram, palīdzot veicināt paraugu prakses izplatību. Par krasta apkāp runājot, par krasta apsardz runājot, tad mēs nepiekrītam tam, lai tiktu izveidota Eiropas krasta apsardz. Esam pret ceturto grozījumu kurā tiek izve, ieteikts izveidot jaunu jūras akadēmiju. Tas būtu tikai papildus izmaksas. Mēs piekrītam, ka jūrnieki būtu jāizglīto Eiropas līmenī. Mēs piekrītam mutiskiem grozījumam, kas attiec uz trešo kompromisu. Mēs piekrītam 98. 99. grozījumam, kuros ir teikts, ka uh, EMSAI kopā ar komisiju ir jāveic audits atzītās organizācijās. Ja mēs runājam par pāriem kompromisu grozījumiem un mutiskiem grozījumiem, atbalstu visus, izņemot tos četrus, kurus tikko kā pieminēja. Ja runājam par dzimumu līdzsvaru, tad ir ļoti svarīgi apskatīt sesto kompromisu, ieskaitot arī rekomendāciju, kas tam piesaistīta. Taču es domāju, ka ja mēs mēģināsim uzspiest uh, pienākumus, kā tas ir mutiskajā grozījumā D, tad mēs būsim gājuši pārāk tālu. Tautas partija ir iesniegusi vairākus mutiskos grozījumus, mēģinot uzlabot teksta redakciju, piemēram, 9. 90. grozījums, 78. 80. grozījums tie, to ir iesnieguši mūsu grupas deputāti, un mēs piekrītam mūsu grupas deputāti iesniegtajiem grozījumiem. Nobeigumā es gribētu sirsnīgi pateikties kolēģiem, kas iesaistījās šī ziņojuma darba izstrādē. Mums bija nepieciešams konsensus, lai varētu sasniegt eh, kompromisu. Ja mēs runājam par grozījumiem, kas nāk no NV un budžeta grozījumiem, tad piekrītam referentu rekomendācijām balsošanas sarakstā. Es domāju, ka rītdienas balsojums būs pozitīvs un uh, referents kopā ar ēnu referentiem ir arī pelnījuši pozitīvu at attieksmi. Paldies! Bilbao kundze pārstāvēs ALDE politisko grupu. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā gribētu pateikties referentam. Viņš tiešām ir lieliski paveic savu uzdevumu, ieguldot ļoti lielu darbu tajā, lai mēs varētu panākt vienošanos. Neatkārtošu to, ko jau teica kolēģi. Mēs varam piekrist kompromisiem, kā man politiskā grupa jau ir teikusi. Visiem kompromisiem izņemot sesto mēs varam piekrist. Sestajā kompromisā ir runa par sieviešu un vīriešu iesaistīšanu. Mēs tikko uzklausījām De Grandes kundzes viedokli, kunga viedokli, un tautas partija ir pret šādu te pieeju. Kāpēc mēs esam pret šo kompromisu? Tādēļ, ka šis kompromiss svītro atsauci uz līdzsvarotu dzimumu pārstāvniecību. Ta, ši, šis jēdziens tiek izņemts no apsvērumiem un no dažādiem pantiem. Pavisam nesen šī gada jūlijā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, kurā mēs liekam privātiem uzņēmumiem, uzņēmumu valdē iekļaut līdzīgu sieviešu un vīriešu skaitu. Mums ir jābūt konsekventiem. Mēs nevaram tagad ar šo priekšlikumu darīt kaut ko citu. Ja mēs svītrosim šo jēdzienu no apsvērumiem un no pantiem, tad mēs samazināsim uzmanību, kas tiek pievērsta dzimumu līdztiesībai. Tādēļ šis kompromiss mums nav pieņemams. Vispārējie kompromisi mums ir pieņemami, esam par tiem daudz runājuši ar referentu. Otrakārt, uzklausot referenta jau teikto, mēs varam teikt, ka ir trīs grozījumi, kuriem mūsu politiskā grupa vēlas iesniegt papildus mutiskos grozījumus. Tie ir 103. grozījums, 61. grozījums un 8. apsvērums, jo runa ir par sinerģijas izmantošanu un par dažādām kvalifikāciju atzīšanu. Šie ir jautājumi, kas attiec uz dalību valstu līmeni. Mēs esam vairāk kārt teikuši, ka reģionālajām varas iestādēm arī ir savas pilnvaras. Mēs domājam, ka runājot par dalību valstu līmeni, mums ir jāpiemina arī reģionālais līmenis vai mēs varētu nerunāt ne par nacionālo, ne par reģionālo līmeni, bet teikt vienkārši kompetentās iestādes vai kompetentais līmenis. Iesniegsim šādu mutisko grozījumu. Tas nav politisks jautājums, tā nav arī nekāda iegriba vai kaprīze. Tas ir pareizs pilnvaru sadalījums, kādu vēlamies atspoguļot. Treškārt, iesniegsim mutisko grozījumu 115. grozījumam. Mēs mēģināsim 113. grozījuma daļu iekļaut 115. Runa ir par zinātni, Eh, zinātnes pētījumiem, kas attiecas uz naftas un gāzes iekārtām. Esam jau par šo ideju vienojušies ar citām politiskajām grupām. Un visbeidzot, gribētu teikt, ka arī es uzskatu, ka parlaments būtu varējis būt ambiciozāks šī projekta izstrādē. Šī vienošanās parāda atspoguļo to, ko mēs varam sasniegt ar patreizējo spēku samēru. Es domāju, ka mums vajadzētu lielāks pilnvars piešķirt EMS aģentūrai Mēs nevaram paplašināt aģentūras pilnvaras tikai pēc kaut kādām krīzēm, kā tas ir noticis līdz šim. Esam priecīgi, ka naftas un gāzes iekārtas ir iekļauts EMSA pārziņā, un arī esam priecīgi, ka būs jūras vide bez robežām. Mēs esam priecīgi, ka šajā regulā ir iekļauti punkti par jūrnieku apmācībām, lai gan visām politiskām grupām tas nav pieņemams un arī mūs iepriecina doma par Eiropas jūrniecības skolas izveidu. Es domāju, ka tas varētu piešķirt lielāku prestižu jūrnieku profesijai. Jautājumā par pirātiem es arī piekrītu referenta nostājai. Tā kā visumā mūsu vienošanās ir visnotaļ plaša, man politiskā grupa kopumā piekrīt piedāvājumam. Gribētu pateikties Deroiterkungam par viņa ieguldījumu Es ceru, ka viņš nākotnē uh, jutīsies atvieglots, ka viņam nebūs vairs tik milzīga atbildība, kāda viņam līdz šim bijis par jūras drošības aģentūru. Es ceru, ka nākotnē mēs tomēr varēsim vienoties arī par to, ka ir nepieciešama Eiropas krasta apsardze. Tas varētu tiešām būt labi, ja mēs Eiropā kaut ko tādu varētu izveidot. Vandālēn kungs, ECR grupas vārdā lūdzu. Voorzitter, ook ik wil beginnen om eerst de rapporteur. Priekšstādātāji, es sākumā gribētu pateikties referentam par šo ļoti atklāto darbu. Mēs ļoti veiksmīgi varējām sadarboties no paša sākuma bija skaidrs, ka mēs ļoti kritiski raugamies uz iesniegtajiem teksta projektiem, īpaši par to, kā izprot EMSA un kā saprot uh, viņa uzdevums. Mūsu skatījumā nav nepieciešams vēl vairāk paplašināt EMSA uzdevumu loku, it īpaši neko nemainot uh, ar uh, kontrolas pasākumos, eh, pasākumiem. Uh, ko īsteno dalību valstis offshore platformās. Un mēs paliekam pēc iespējams tuvu komisijas priekšlikumiem. Tas mūsu skatījumā ir labākais. Nākošais jautājums. Kādēļ šajā jomā vajadzētu kaut ko darīt saistībā ar dzimumu līdztiesību, ja citos komisijas priekšlikumos tas tā nav? Tā tad, nu, mēs atbalstam komisijas priekšlikumu. Tikai vienu kompromisu mēs atbalstīsim. Uh, un tas ir par EMSA iesaisti un uh, tās pieredzi jūrnieku apmācīšanā. To mēs uh, atbalstam, bet vēl plašāku EMSA darbības loku paplašināšanu kā citas politiskās grupas mēs neatbilstam. Tad gribu vēl arī Deroiter kungam pateikties, mēs ļoti ilgi jau viens otru pazīstam un visu labu jums pēc jūsu uh, pensionēšanās un labu veselību. Paldies, Tēler kungs, zaļo vārdā. Uh, thanks very much. Paldies, priekšsētāji. Un paldies arī Fleckensteina kungam par sarunu vešanu ēnu referentu grupā, ko viņš darīja ļoti efektīvi. Mums ir īpaši ir prieks redzēt, ka naftas un gāzes iekārtas ir iekļautas. Un šis jautājums ļoti labi atrunāts, ņemot vērā vidas bažas, ko paudām arī mēs. un koordinācijas pastiprināšanas starp aģentūrām un par dažādiem projektiem ir ļoti labs papildinājums, it īpaši ņemot vērā, ka tiek uh, darīts viss, lai izvairītos no darbu pārklāšanās. Jau no paša sākuma tas, ko es ļoti vēlējos redzēt šajā darbā, bija tieši šis punkts. Mēs nāksim klajā ar mutisko priekšlikumu pirmajam kompromisu grozījumam. Tas ir ļoti vienkāršs mutisks grozījums. Par to mēs runājām ēnu referentu grupā. Tas saistīts ar EMSA lomu nodrošinot ārkārtas situācijās glābšanas operācijas. Un līdz ar to mums būs neliels mutisks grozījums, kur mēs ceram jūs varēsiet atbalstīt. Tur būs iekļauti uh, vārdi rescue, teikumā rescue and assistance, kvali, glābšana un palīdzība. Zaļie nav ar visu apmierināti, bet kompromisa vārdā mēs vēlamies, lai šis darbs virzās uz priekšu, tādēļ grozījums varam atbalstīt. Paldies, Maisners kundz, lūdzu. Jā, ja, sorry, sorry, Mr. Količek. Nē, atvainojiet, Količek kungs. Koļčika kungs atvainojiet, nepamanīju jūs. Arī iepriekšējās diskusijās jūs nepamanīju, bet nu tā jau ir mana vaina. Es atvainojos, esmu ļoti maziņš un sēžu zāles aizmugurē ļoti tālu no visiem citiem atšķirībā no kolēģiem, man nav pārāk daudz pieredzes eh, jūras lietās. Esmu braucis ar kanoju laiviņu, bet tas arī ir viss. Šeit runa ir par nedaudz atšķirīgām lietām, bet man tomēr ir daži komentāri. Pirmkārt, par piekrastes iekārtām, kas atrodas jūrā. Domāju, ka tas ir ļoti plašs temats. EMSA varētu savā darbā atrisināt vairākus aspektus, kurus mēs pieminam tekstā. Nu, piemēram, ja mēs runājam par negadījumiem jūrā, ir Eiropas Savienības valstīm jāievieš līdzīga pieeja šeit attiecībā uz dažiem negadījumiem. Uh, Tālāk, ja mēs runājam par jūrnieku apmācību un certifikāciju, Čehijas republikai nav jūras, taču pat mums ir sava skola, kurā tiek apmācīti jūrnieki. Un mums ir 18 skolu asociācija šajā jomā. Komisijai ir ļoti svarīga koordinējošā loma. Tā koordinē mācību programmas, atzīst certifikātus un tā tālāk. Mums nav jārada nekas no jauna. Tas jau eksistē jau krietni laiks brīdi. To atkārtojot, es gribētu atbalstīt šo te ideju par koordināciju. EMSAI un Eiropas komisijai vajadzētu ciešāk sadarboties ar šo te komisiju. Tas ir lielisks piemērs tam, kā notiek certifikāta savstarpēja atzīšana. Tagad gan došu vārdu Maisners kundzei, lūdzu. Nu, daži punkti, jo daudz kas jau tika teikts. De Grandes Paskola kungs runāja par um, Eiropas krasta apsardzes dienestu, par to esam runājuši arī integrētajā jūras uh, uh um, ziņojumā. Tas nav nekas jauns, bet tā ir tāda lieta, kurā jau ilgu laiku komisija ir lūgts veikt pārbaudas darbu. Nu, neatteiksimies no tā. Ne visas dalību valstis to atbalsta, bet varam pie tā turpināt strādāt. Otrs jautājums. Izglītība. Mēs zinām, ka uh, jūrnieku amats un viss ar to saistītie ir tāds izaugsmas potenciāls arī sievietēm un vīriešiem un vispār daudz tas interesē. Tādēļ ir nepieciešams, nu tādu tā kā jūras Erasmus programmu veidot un par to jau arī runāju savā ziņojumā. Es jau teicu, ka tas izglītība ir kas tāds, kas tiešām ir nu, būtisks. Un es pasvītroju to tikai tādēļ, ka esmu sieviete, un Pīter Vandāla tikai tādēļ, ka komisija to nav to piedāvājis, mums nevajadzētu to uh, pieminēt. Ir daudzas kapteinas jau šodien, kas labi strādā, un tādēļ es domāju, ka šī dzimuma līdztiesība varētu arī Emzu uh, dokumentā pieminēt. Tās bija manas piezīmes. Paldies! Lielas paldies! Komisijas vārdā Kaņemicovs kungs lūdzu. Nē, lūdzu uzgaidiet drusu. Elsender vēl. vēlos. Jā, lūdzu, pats liet rokas, ja gribat runāt. Jā, es uh, gaidīju, lai koordinatori izteiktos. Arī es vēlos uh, pievienoties uh, tiem, kas sveica Fleckensteinu kungu par padarīto darbu, kas nāks par labu Eiropas jūras drošības aģentūrai. Mēs to ļoti rūpīgi uzraugam, jo Sākotnē mēs skatījāmies uz lielākajām katastrofām jūrā un domājām, kā tās varētu novērst nākotnē. Un aģentūra līdz ar to <clears throat> visu laiku turpina augt un attīstīties. Mums ir jāpaplašina tā darbība, lai iekļautu jūras platformas, jo to skaits turpina pieaugt. Tādēļ tās ir pareizi jādefinē un jāiekļauj, lai varētu izvairīties no kādām problēmām nākotnē. Kolēģi, manuprāt, ir ļoti interesants priešlikums visu šeit uzlabot uh, līdzīgi kā avio nozarei, izveidojot komiteju. Tas arī varētu nākt par labu EMSA, eh, domājot par krasta apsardzes dienestu vai par kādu jūras apmācības skolu. Mums ir eh, jāskatās uz to no sāpiedrības eh, skatu punkta. Konsultīva komiteja varētu palīdzēt uh, EMSA vēst šādu paplašinātu dialogu. Uh, Tādēļ paldies eh, vēlreiz referentam. Eh, viņš eh, vadīja diskusijas, kas reizēm bija ļoti kaislīgas, bet katrā ziņā arī deva labu rezultātu. Un arī budžeta kontrolas komiteja arī šis darbs gājis priekš ļoti labi. Paldies! Kalimicas kungs, tagad gan jums vārds. Paldies priekšsētāji un atvainojiet, ka nokavējos. Mēs meklējam nākamo izpildu direktoru EMSam, jo cilvēks, kas strādā ļoti labi līdz šim, De Reuter kungs, izlēma drusku ātrāk doties pensijā. Nu, tas nav nekāds attaisnojums, bet nu, šodien mēs jums piedosim. Pāris lietas. Arī no mūsu puses mēs sakam, uh, Paldies referentam un ēnu referentiem par uh, labu darbu un lieliskiem kompromisiem. Mēs katrā ziņā atbalstam jautājums, kas attiecās uz apmācību un uh, kompromisu priekšlikumiem šī sakarā. Mums ir pāris komentāri un viena tāda viena problēma. Pirmkārt, Tailor kungs par, runāja par uh, Eh, glābšanas operācijām, es domāju, tas ir ļoti operatīvs pienākums, un to jau īsteno krastās apsardzes dienesti visā Eiropā un EMSA ar savu pieejamiem resursiem nespēs šādu uzdevumu pildīt, bet no otras puses EMSA sniedz būtisku informāciju dalību valstīm tad, kad šīs valsts veids glābšanas operācijas. Tas pats attiecās uz arī uz Eiropas krastapsardz dienestu. Šī doma jau ir uh, diezgan veca, bet mums jāvirzās uz priekšu pakāpeniski, un arī šeit dalība valsts saņem ļoti vērtīgu informāciju no EMSA, gan uh, vidusjūras reģionā, gan uh, ziemeļjūras apkārtnē, un šī informācija palīdz krastapsardz dienestiem darboties. Pats galvenais komentārs no mūsu puses ir saistīts ar jūras platformām. Mēs uzskatām, ka šie grozījumi iet uh, drusku tālāk nekā ir patreizējās un gaidāmās EMSA eh, pilnvaras. Un, piemēram, liek mums izvērtēt eh, ārkārtas plāns, ko sagatavo dalībvalsts. Manuprāt, mums šādas veikspējas uz doto brīdi nav. Un jau iepriekš mēs minējām, ka mēs gribētu redzēt priekš, mēs sanāksim klājā priekšlikumiem par uh, Eiropas kompetencēm, un tad EMSA varētu tādus uzdevumus pildīt. Uz doto brīdi mums šajā jomā nav uh, kompetences, un ja mēs sakam, ka aģentūrai ir jābrauc uz dalību valstīm un jāstāsta, ka dalību valstis ir sagatavojuši plānus uh, ārkārtas situācijām, manuprāt, uh, tas būtu vienkārši neiespējami tas, ko EMSA var darīt un dara, ir, piemēram, ja ir kāds piesārņojuma gadījums, mēs varam izmantot pieejamos resursus un koordinēt dalību valstu uh, piesārņojuma apkurošanas uh, resursus, un tādējādi EMSA varētu nākt šeit palīgā. Tāpat ir jautājums par tešo pušu pāraudzību. Šeit mums ir jāskatās, vai to var un kā to var formulēt, ja mums būtu galvenā atbildība, ka dalībvalstīm ir šādas darbības jāveic, un tam mēs vēlamies, lai kāds no ārpus pastāst, vai dalībvalstis visu dara pareizi, to mēs varam izvērtēt. Tad, kad komisija būs nākus klājā ar priekšlikumu par Eiropas kompetenci šajā jomā uz doto brīdi, eh, piemēram, ja ir kāds rofa Meksikas līcī un notiek diskusijas Eiropas ietvarā. Mums nav šādu darbību Eiropas līmenī, mums jānāk klājā ar uh, paziņojumu, ka tas var tik darīts, un tad uh, EMSA nākamajā uh, kārtā par kādiem grozījumiem varētu nākt ar uh, saviem priešlikumiem. Bet tad ir jāsaka, ko mēs pāraugam, nu, nav konkrēti norādīts, kādas ir dalību valstu atbildība. Tas ir uh, Vienīgais punkts, kur mums ir zināmas bažas par kompromisu grozījumiem, kas attiec uz pārējo, mēs varam to pieņemt eh, referentu piedāvātajā redakcijā, un tas arī būtu viss no mūsu puses. Paldies! Okay, thank you very much. Paldies! Pirms es dodu vārdu referentam. Deroter kungs, es gribētu izmantot savas priekšrocības kā priekš, priekšsēdātājiem. Ja jūs, Deroter kungs, vēlaties teikt kādus vārdus, tad uh, dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribētu pateikties visiem transporta komitejas delegātiem, deputātiem, kas tik sirsnīgi izteicās par EMSU un tās eh, aizajošo direktoru. Esmu ļoti gandarīts redzēt, ka mēs neesam likuši jums vilties līdz šim. Otrakārt, parlamenta piedāvātie priekšlikumi ir ļoti būtiski Es esmu ļoti priecīgs par to, ka apmācību jautājums un jūrnieku karjeras atspoguļošana un izcelšana ir beidzot nonākuši darba kārtībā. Tas ir svarīgs temats. Temats, kas ir bijis tādā kā bāreņa lomā līdz šim, jo neviens negribēja uzņemties atbildību par šo jautājumu. Lai gan daudz teica, jā, kaut kas ir jādara jūrnieku profesijas prestižu celšanā, un tagad beidzot kaut kas reāls arī notiek. Ja mēs runājam par sarežģīto jautājumu ar piekrastes iekārtām un aprīkojumu, tad es pārāk gar šeit neizplūdīšu, bet izteikšu vienu priekšlikumu, ja jūs man atļausiet. Mutiskais grozījums B šī grozījuma pēdējā daļā, nobeigumā, runa ir par naftas savākšanas koordinēšanu naftas noplūdes gadījumā. Es domāju, ka varbūt drīzāk vajadzētu runāt par mūsu ieguldījumu naftas savākšanā. Mums, mūsu rīcībā ir apmēram 20 naftas savācēju kuģi, tātad mēs varētu dot savu ieguldījumu naftas savākšanā. Kas koordinēs šo darbu? Civilās aizsardzības mehānisms paredz, ka darbību koordinē uh, tās dalību valsts eh, kompetentās iestādes, kuru visvairāk skar šī noplūda un piesārņojums. Tas ir tāds priekšlikums pieturēties pie līdzinējās prakses no manas puses. Protams, nav šaubu, ka EMSA piedalīsies tīrīšanas un savākšanas procedūrās, dodot savu lielo ieguldījumu ļoti aktīvi un ļoti mērtiecīgi sniedzot atbildi uz šo piesārņojumu. Paldies! Flekenšteina kungs, tagad vārds jums. Tēlēr kungs, vai gribat uzdot jautājumu? Jā, man ir jautājums. Gribēju tikai noskaidrot. Vai kolēģis pareizi saprata mutiskais grozījums, ko es gatavojos iesniegt? Šis mutiskais grozījums nekādā veidā nerunā pār uh, meklēšanas pasākumiem. Runa ir tikai par glābšanas pasākumiem un nevis par meklēšanu. Tikai gribēju to paskaidrot. No, do, yeah, Vai jūs vēlaties atbildēt? Diemžēl meklēšana un glābšana iet abi kopā kā tāds divu pasākumu kopums. Tiek sūtīti helikopteri, krasta apsardze, kuģi. Tie ir pasākumi, kas nav EMSAS kompetencē, jo EMSA nav tādas kapacitātes. To dara dalību valsts, kurai ir pienākums iesaistīties glābšanā. EMSA var piedāvāt informācijas sistēmas, e LAS un dažādas citas sistēmas, kas palīdz dalību valstīm šajā procesā. Mēs nevaram teikt, ka EMSai ir nepieciešami kūģi, helikopteri, lidmašīnas, kas dosies glābt katastrofās un avārijās cietušos. Šodien nav tāda resursa. Nākotnē, ja būtu Eiropas krāsta apsardzes dienas, tad varbūt šāda organizācija varētu tikt galā ar šo pienākumu, bet EMSa nē. Paldies. Flekenštein kungs. Priekšsētāji pavisam īsi. Nu, protams, es jau arī iepriekš teicu, kompromisi neiekļauj visu. Bet tas, kas ir nepie... Eh, tas, ko esam panākuši, tas nav jāsamazina. Runāšu par uh, pirātu uh, darbības apkarošanu, par uh, Eiropas jūras uh, transportu telpu bez šķēršļiem, par izglītību. Nu, nevis pirātu, bet tam izglītību, bet vienkārši tikai izglītību nu, man jāskatās, kā es varēju tā pārteikties, sakrunātājs, kā arī um, instalācijām. Nu, tie ir jautājumi, par kuriem ir jāsaka, ka e, ejam pareizā virzienā. Ja es jums ļoti traucēju, tad es pārtraukšu runāt. Nu, tad viss. Hi. ja. Hij stopt er nou mee omdat jullie zitten te praten. Also nogmaals, vielen dank aan die. Vēlreiz paldies uh, ēnu referentiem. Un varbūt, ka mums būtu jātiek tādā kungu vakarā bez dāmām komitejā, nu tad nav tik traki Tādēļ varam tad parunāt, kādēļ varam pieņemt rezolūcijas, un tad, kad konkrēti jautājumi jārasina, tad at, atkāpjamos. Un tādēļ Bilbao kundzei daudzos jautājumos ir taisnība. Nu, katrā gadījumā piekritīšu viņai 137. paragrāfā. Es gan negribētu pārāk iesaistīties šajās debatēs. Kā zināt, rīt balsosim par šo jautājumu mūsu komitejā. Plenārsēdē jautājumu izskatīsim novembrī. Protams, ka ja vienosimies, tad referents varēs šo jautājumu atrisināt pirmajā lasījumā. Paldies! Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Marinesku kunga atzinums par gadskārtēju ziņojumu par Eiropas Savienības konkurences politiku. Došu vārdu tūdaļ pat referentam. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties. Godātie kolēģi, es gribētu aicināt ievērot zālē klusumu. Marinesko kungs, vārds jums. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Kā jau teicu, gribu pateikties kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem. Manuprāt, vairums grozījumu uzlabo šo atzinumu. Ja mēs runājam par dzelzceļa transportu, tad es esmu piedāvājis kompromisu, kas ir pieņemts. Mēs runājam par vienotu dzelzceļu telpas izveidošanu, vienoto tirgu, kas varētu palīdzēt uzlabot kvalitatīvus pakalpojumus un arī piedāvāt sociālo normu ievērošanu attiecībā uz strādājošajiem. Ja mēs runājam par gaisa satiksmi, tad ir iesniegti vairāki grozījumi, kuros runa ir par valsts palīdzību, par pasažieru tiesībām iesniegt sūdzības pavisam īsā laikā, tāpat arī par dažu gaisa pārvadātāju praksi neļaut pasažieriem iekāpt lidmašīnā. Ja viņi ir iepirkuši kaut kādas šķidras preces lidostā, mēs arī runājam par dažādiem valsts palīdzības sniegšanu uzņēmumiem par gaisa satiksmes laika un telpas izmantošanu. Pasažieru tiesības ir ļoti būtisks aspekts mūsu atzinumā. Atzinumā pieminam arī to, ka ir nepieciešams harmonizēt Eiropas viesnīcu klasifikācijas sistēmu. Un mēs sakam, ka ir nepieciešams ātri ieviest trešo pasta pakalpojumu direktīvu. Tāpat atzinumā ir minēts tas, ka ir nepieciešams nodrošināt to, lai konkurence neveidotu sociālo dempingu. Tas arī viss, ko es gribēju teikt. Lielas paldies kolēģiem par ieguldījumu. Paldies, Marinesko kungs. Alkadrāvī kungs. Paldies! Runāšu pavisam īsi. Visumā piekrītam Marinesko kunga atzinumu projektam. Taču gribētu izteikt savu izbrīnu par kompromisa priekšlikumu. Es saprotu, ka referents ir mēģinājis apvienot vairāku virkni grozījumu, taču mēs cits politiskās grupas netikām e, iesaistīts kompromisa izstrādē. tika iesniegts mūsu grupas grozījums, tas tagad ir pārveidots par šo kompromisu grozījumu. Mēs gribējām, lai ar mums tiktu organizētas konsultācijas, un tad mēs arī varētu izteikties. Un mēs visi kopā tad varētu pieņemt šo te kompromisu grozījumu. Kompromisā A ir vesela virkne labu priekšlikumu, taču manā grozījumā bija runa par publisko pakalpojumu lomu Patreiz kompromisa grozījumā tas neparādās. Tad, ja runājam par konkurenci, par izvērtēšanu, mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par tirgus funkcionēšanu. Ir jāpasvītro tas, ka viens no mūsu mērķiem ir piedāvāt labas kvalitātes pakalpojumus lietotājiem. Šeit runa ir par dzelzceļu, bet ne tikai arī par citiem transporta veidiem. Tā ir vienīgā kritika un vienīgā šaubas, ko es gribēju izteikt būtu ideāli, ja šo jautājumu mēs varētu kaut kā atrisināt un ja nākotnē būtu mums vairāk sarunu referentam ar ēnu referentiem. Paldies, Debakis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdi. Arī mēs augstu vērtējam Marinesku kunga paveikto darbu. Es esmu Alde ēnu referents un kā tāds esmu iesniedzis veselu virkni grozījumu Lielākoties tie runā par Eiropas tirgus atvēršanu dažādiem transporta veidiem. Esmu gandarīts, kā referents piedāvā atbalstīt šos grozījumus. Mēs runājām, piemēram, par valsts atbalsta kontroli, eh, par dažādu subsīdiju kontroli, ir nepieciešams noskaidrot, kādas barjeras joprojām eksistē vienotās telpas izveidošanai. Ja runājam par dzelzceļu Tremosas kungs ir iesniedzis savus grozījumus. Gaisa satiksmes jomā es mēģināju ieviest lielāku caurskatāmību. Mani nedaudz mulsina noteikuma attiecībā uz kabotāžu. Es domāju, ka šo jomu varētu vēl pilnveidot atzinumā tekstā varētu būt uzlabojumi. Ja runājam par kompromisu grozījumiem, tas, ko teica Elka Drāvīkungs par piedāvāto kompromisu, nu taisnība, es varu piekrist tam, ka kompromisa izstrādes metodika nebija ideāla. Bet man personiski nav problēmu ar referenta patreiz piedāvāto tekstu redakciju. Mēs ar prieku piedalīsimies eh, balsojumā. Krēmerkungs, lūdzu. Paldies! Arī es gribētu pateikties gan referentam, gan ēnu referentiem par ieguldīto darbu. Runājot par kompromisu, par eh, publiskajiem pakalpojumiem un to piegādi, domāju, ka šeit vajadzētu pieminēt to, ka publiskais labums tiek piedāvāts, ir jāpiedāvā taisnīgā veidā. Nepietiek, ka ja mēs runājam par godīgu konkurenci tikai. Rikē kungs 15. grozījums. Man šķiet, mēs visi vienojāmies, ka regulātoriem ir jābūt neatkarīgiem. Jūs to vēlties svītrot? Es nesaprotu šādu pie šo 15. grozījumu, kas nāk no Rikē kunga. Protams, atbalstu Baha kunga priekšlikumu par EFA. Tālāk, ja runājam par nodokli ārējiem uzņēmumiem tas būs kā liels sloks ārējiem, ārvalstu uzņēmumiem. Tas palīdzēs mūsu iekšējiem uzņēmumiem. Dažām, dažiem gaisa pārvadātājiem nav piekļuves reģionālajiem lidlaukiem. Piemēram, Milānā mēs redzam šādu situāciju. Reģionālās lidostas it kā sasaistās ar divām vietām. Iespējams, ka ir pārdots 6000 biļešu uz kaut, kādu, kaut kādiem reisiem, bet eh, eh, šajā te reģionālajā Uh, lidostā, bet patiesībā reāli lido tikai 2000 pasažieru, un šie dati tiek viltoti un uzpūsti tikai tādēļ, lai lidlauks saņemtu kaut kādas subsīdijas. Tālāk par pasažieru tiesībām tās ir minētas, bet es nezinu, vai tās ir pareizi ieviestas. Pasažieri saņem kompensācijas par aizkavētiem lidojumiem pēc stundas vai pēc trim stundām mēs gribētu, lai būtu tāda sistēma, kas ir neatkarīga, lai būtu patiesa uzraudzība un lai būtu strīdus izšķiršana, lai uh, eh, avio pārvadātājs pats nebūtu vienīgais, kurš izlem kompensāciju apjomu un likteni. Cilvēkiem nevajadzētu gaidīt gadiem ilgi, lai viņi varētu pirmkārt runāt ar kādu atbildīgo amatpersonu par kompensācijas piešķiršanu, jo kurš normāls cilvēks tad jau būs atmetis tam ar roku un negribēs vairs strīdēties. Paldies, Kolček, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis ziņojums ir ļoti interesants. Tas, ko teica kolēģis Krāmers, ļoti skaidri parāda, ka mēs neredzam sasaisti starp dažādiem ziņojumiem un atzinumiem. Vai ir problēmas ar tulkojumu? Visiem transporta veidiem pats svarīgākais ir tas, ka mēs nedrīkstam aizmirst ir nepieciešami minimālie pakalpojumi, vismaz minimālie visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Pirmajā darba kārtības punktā mēs runājām par sociālajām izmaksām, ko jūs nevēlaties iekļaut. Debatēs par dzelzceļa pakotni jūs atteicāties tās iekļaut. Tagad šajā atzinumā Jūs sakat, ka uh, sociālo izmaksu iekļaušana ir obligāta visiem transporta veidiem. Lūdzu, paturiet to prātā. Ir ļoti svarīgi reiz, ja jūs vēlties liberalizēt visus transporta veidus, ieskaitot arī tādu jomu kā turismu, ir jāpatur prātā sociālais fons un sociālie jautājumi, kas saistās ar visiem šiem pasākumiem. Paldies! Rikē kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Runāšu īsi, sveicu Marinesku kungu. Šajā atzinumā mēs eh, ļoti labi ieviešam dažādas transporta jomas. Krāmer kungam var atbildēt, ka ir jāsāk lasīt grozījumu sākot ar pirmo un nevis sākot ar 15. Piektais grozījums, ko arī es iesniedzu, pasvītro to, ka ir nepieciešams tāds nacionālais regulators, kas būtu neatkarīgs, spēcīgs, un šiem nacionālajiem regulatoram jābūt koordinētiem Eiropas līmenī. Ir nepieciešams. Mēs stiprinājam šo te sākotnējo tekstu. Uh, un 15. grozījumu līdz ar to svītrojām. Man likās, ka viņš to būs pamanījis, bet varbūt viņš visus nav izlasījis. 5. grozījums šobrīd ir spēkā, 15. ir svītrots. Paldies! Paldies, vai vēl kāds grib izteikties par šo jautājumu? Ja nē, tad aicināšu komisijas pārstāvu Bronsas kundzi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, referenta kungs! Komisijai šobrīd nav nekādu konkrētu komentāru par piedāvāto atzinumu projektu. Paldies! Mr. Marinescu! Marinescu kungs, vārds jums vēlreiz. Mulțumesc eh, încă Paldies, priekšsēdētāji! Paldies vēlreiz! Es labprāt atbildētu Elka Drāvī kungam. Kompromiss ko jūs pieminējāt, tika izstrādāts pēc konsultācijām ar visiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus katram punktam. Elkadrāvī kunga birojs mums paziņoja, ka Elkadrāvī kungs nevēlas piedalīties šī kompromisa izstrādē. Kompromisā ir pieminēts pakalpojumu kvalitātes jautājums un arī runāts par sociālajām normām, kas ir nepieciešams strādājošiem grozījuma. Jūsu grozījuma teksts pilnībā nav ņemts vērā kompromisā, taču daļa no jūsu, kol, jūsu teksta tomēr parādās šajā kompromisā. Paldies! Okay. Paldies! Mēs ļoti ātri ejam cauri daudz, dažādiem punktiem. Balsosim par šo atzinumu rīt komitejā, plenārsēdē. Es atvainojos, ekon komiteja, kas ir atbildīgā, balsos 22. novembrī, un man nav nejausmas, kad par šo tekstu balsosim plenārsēdē. So we... Lichtenbergers kundze šķiet ir ceļā uz šo zāli, bet pagaidām viņš šeit nav. Uh, desmit minūtes mēs varam ieturēt uh, pauzi. Aicinu jūs visus atgriezties zālē pēc desmit minūtēm, tad turpināsim darbu. Paldies!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 So, as you all saw, Mrs. Lichtenberger came sprinting in like a Olympic athlete. Mēs redzam, ka Lichtenbergers kundze ir ļoti strauji atgriezusies pie mums. Tad turpināsim darbu. Tātad nākamais darbkārtības punkts - pasažieru datu reģistrs. Un tagad vārds Lichtenbergers kundzei. Paldies! Atvainojiet, ka es nedaudz kavējos, bet mums juridisko jautājumu komitejā bija balsojums. Un šķiet mani dosie abās komitejās tik izskatīt vienlaikus. Vispirmkārt jau vēlos teikt paldies visiem, kas iesniedza grozījumus par šo ziņojumu bija vairāk kā 200. Tas nozīmē, ka šis jautājums mums visiem ir ļoti tuvs sirdī. Un norāda arī uz to, cik šis dosie ir svarīgs. runājam par transporta jautājumiem, par uh, terorismu apkarošanu, un tas sasaistās ar datu aizsardzību un drošību. Ir ārkārtīgi daudz uh, ekspertīzes, ar kuru esam strādājuši pēdējā laikā, un mēs uh, strādājam ar tādiem jautājumiem kā datorsistēmas un aviolīnijas un skatījāmies uz tiem uh, elementiem, kas veido šos jautājumus. Iepriekšējā Strasbūras plenāra sesijas laikā nevarēju norganizēt sanāksmi par šo jautājumu, man bija cits dosie, uh, tajā laikā jāskata. Un gal galā visi tūkojumi arī nebija jau gatavi, bet tagad visi tūkojumi ir mums uz rokas un ar, varam turpināt. Par dažiem konkrētiem uh, Uh, komentāriem no kolēģa puses. Bet es noteikti arī vēlētos organizēt sanāksmi ar cilvēkiem, kas iesniedz grozījumus, lai mēs tos varētu apspriest un varētu ļoti labi turpināt darbu pie šī dosie. Nav jāstrādā nemaz tik ātri, ņemot vērā balsošanu. Un eh, šis balsojums Libu komitejā vēl būs pēc kāda laika. Es centīšos minēt galvenos eh, komentārus un grozījumus. Pirmkārt, eh, runājot par cīņu pret terorismu, vai būtu jābūt tādam jēdzienam kā uh, smagi nodarījumi un ir daudz dažādu nianšu, domājot par šo jēdzienu, kas ir jāņem vērā. Bet būtībā mēs vēlamies uh, tiesisko noteiktību, jo ir jānodrošina īsts, īstais tiesiskais pamats. Es katrā ziņā vēlos satikties ar grozījumu iesniedzējiem, lai mēs spētu runāt par smagiem un īpaši smagiem nodarījumiem jo dažādās dalībvalstīs šīs jomas tiek definētas pilnīgi atšķirīgi. Šīs te noziedzības, šie noziedzības veidi smagi no, noziegumi un īpaši smagi noziegumi. Dažās dalībvalstīs, piemēram, krāpšana ir smags noziegums, un tas nekādā veidā nebūtu saistīts ar tiem apdraudējumiem, ar kuriem mēs cīnāmies gaisa satiksmes jomā. Tādēļ ir jābūt pilnīgai tiesiskai noteiktībai runājot par šiem jautājumiem. Un secinājumi, ko es varu izdarīt no grozījumiem, ir tādi, ka nedrīkstam aizmirst, ka tie nav tikai pasažieru dati, kas tiek izmantoti vai kur tiek izmantoti darbā. Ir jāņem arī vērā fakts, ka ir cita veida informāciju var izmantot, lai cīnītos ar noziedzību un jānodrošina, lai visa sistēma darbotos gludi. Mums jāpārliecinās, ja ir kaut kāda ierobežojuma cīņā par terorismu, tad jāpārliecinās, ka šādi dati mums var palīdzēt ap, apkarot arī cita veida noziedzību. kas jākoncentrējas uz juridisko sadarbību un kā skatām atsevišķas lietas un kā tas sadarās ar pasažieru datiem. Mēs nevēlamies izveidot jaunu definīciju, vēlamies paturēt patreizējo un turpināt darbu. Citādāk mēs eh, radītu jaunu problēmu, un tas radītu grūtības arī dalību valstīs, jo nebūtu šīs juridiskās noteiktības. Tas bija viens komentārs no manas puses. Un es, protams, esmu gatava šeit vienoties par grozījumiem ar tiem, kas tos iesniedza par šo. Un par datu pieprasīšanu vai automātisku pieprasīšanu. Un Eiropā mēs uh, aprobežotos ar tad mēs eh, nebūtu tie, kas paņemtu datus no datorsistēmas, jo tas būtu svešs mūsu juridiskajās sistēmās. Lielākā daļa grozījumu ir saskaņā ar to, ka pirmkārt ir vajadzētu izmantot automātisku datu saņemšanu, un dažas aviolīnijas to īsti nevar izdarīt. Tādēļ varbūt vajadzētu ietverēt pauzi pie šī jautājuma bet ir jāizskās ļoti precīzi, lai nebūtu atšķirīgi eh, juridiskie standarti Eiropā. Šī kontekstā mums bija jautājums par to, kas notiek ar aviolīniju datiem, kas netiek eh, paziņoti. Un bija vairāki komentāri par to, ka varētu ieviest kādas sodas sankcijas par to, ka tās ir pareizi jāsamēro tad, ja dati netiek nosūtīti laika, noteiktajā laika termiņā. Tālāk ir ļoti daudz grozījumi par pielikumu un par to, kādi dati tajā ir jāiekļauj. Šeit es vēlētos runāt ar tiem, kas iesniedza grozījums par šiem punktiem, un varbūt tad varēsim vienoties par kādu kopīgu grozījumu, lai balsojums būtu vienkāršāks mums visiem. Es eh, vēlētos šos grozījumus sagrupēt Mēs varētu runāt uh, detaļās ar cilvēkiem, kas iesniedza grozījumus. Es nevēlos runāt pārāk ilgi, es uh, būšu pieejama, lai cilvēki, kas par to interesēs, varētu uzdot jautājumus. Mēs sagatavo, noturēsim sanāksmi un uh, tiem cilvēkiem, kas arī no šīs komitejas ir sagatavojuši grozījumus, mēs noteikti tiksimies. Paldies, Paskāl kungs no Tautas partijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība ir veidota pamatojoties uz vispārīgām cilvēku tiesībām. Viena no tām ir cilvēktiesība un pamatbrīvība ievērošana. Demokrātija ir ļoti svarīga bāze vai pamats mūsu tiesiskajām valstīm, kas ir dalība valstis. Šajā transporta komitejā mēs varam ļoti labi cīnīties pret pārobežu noziedzību. Dažādas kontrolas sistēmas, tādas kā SES e un citas, ir ļoti būtiskas. Ļoti bieži Lībe komiteja un transporta komiteja nonāk konflikta situācijā pār savām darbības jomām. Tas ir normāli. Šajā gadījumā nevajadzētu aizmirst, ka atbildīgā komiteja ir Lībe komiteja, mums ir jāsniedz tikai atzinums. Mēs neesam atbildīgā komiteja. Līdz ar to rodas jautājums. Vai mēs vēlamies atzinumā runāt tikai par tiem jautājumiem, kas tieši saistīti ar transporta komitejas kompetenci? Es negribu, protams, ierobežot nevienu tiesības. Taču, ja mēs runājam tieši par TRAN komitejas pilnvarām, tad mums nav nekādu problēmu šo atzinumu atbalstīt. Lichtenbergers kundze piedāvā uh, tādu direktīvas aptvērumu, kas uh, neko daudz nedod klāt šajā te cīņā pret noziedzību. Es labprāt runātu ar uh, Lichtenbergers kundzi divatā par atsevišķiem grozījumiem. Man ir prieks redzēt, ka referente ir ņēmusi vērā mūsu domas par Eiropas kontrolētāju organizāciju un tāpat arī par datu aizsardzības jautājumiem. Savos grozījumos esmu runājis par gaisa satiksmes pārvadātājiem un turisma aģentūrām, bet vienmēr esmu paturējis prātā to, kādas ir transporta komitejas pilnvars. Es piekrītu daudziem citiem grozījumiem, ko ir iesnieguši manas politiskās grupas deputāti. Rezumējot, varētu teikt tā. Es nedomāju, ka gaisa satiksmes pārvadātājiem vajadzētu vākt vēl papildus datus par pasažieriem, salīdzinot ar to, ko viņi vāc šobrīd. Sankcijas nedrīkst būt neproporcionāli lielas vai mazas. datu pārraidīšanas apjoms noteikti ir jāņem vērā. Mūsu atzinuma projekts jau ir saņēmis 200 grozījumus, plus vēl 19 referentes grozījumi. Tas parāda, ka šī te datu tēma ir ārkārtīgi delikāta gan Libe komitejā, gan ir šeit. Es darbojos kā deputāts arī Libe komitejā, kā pilntiesīgs Libe loceklis un iesniegšu Libe komitejā daudz vairāk grozījumu nekā šeit atzinumam. Es ceru, ka mums būs iespēja tikties vēlreiz runāt par šo jautājumu. Nesam to vēl darījuši līdz šim, tādēļ, ka ir ļoti sarežģīti organizēt sēdi šeit parlamentā. Tas nav referentes vainas dēļ. Domāju, ka mums ir jāizsver šīs te pamatjautājums. Vai savā atzinumā runāsim tikai par tran pārziņāsošiem jautājumiem, ja biesim nedaudz tālāk. Es zinu, ka ir ļoti grūti ierobežot sava atzinuma aptvērumu. Referentes kundze, es ceru, ka mēs radīsim kādu kompromisu un palīdzēsim jums jūsu grūtajā pienākumā. Būsim jūs rīcībā, jūs varat būt droša, ka strādāsim visi kopā, izmantojot par pamatu jūsu atzinumu projektu. Arī es ceru, ka mēs nonāksim pie kaut kāda pamata lēmuma. Paldies, priekšsēdētā kungs. Tikau kundze pārstāvēs sociālistu un demokrātu grupu, lūdzu. Paldies, Paldies priekšsēdētā kungs. Es labprāt gribētu teikt, ka es pilnībā atbalstu Lichtenbergers kundzi. Viņa ir izstrādājusi ļoti labu ziņojumu, un es domāju, ka mēs varam sasniegt kompromisu, kur atbalstīt plašs vairākums. Es esmu iesniegusi vairākus grozījumus ar ierosinājumu, lai PNR datu analīze, PDR datu analīze būtu vērsts tikai uz teroristisku darbību apkarošanu un izmeklēšanas mērķiem. Es lūdzu, lai pasažieru datu reģistra datu izmantošana būtu ierobežota tikai, lai jā, izmeklētu konkrētus teroristiskus iespējams nodarījumus izmeklēšanas un procesa ietvaros. Es arī ierosināja, lai datu saglabāšana tiktu um, samazināta sešu mēnešu um, no diviem gadiem, lai respektētu direktīvas um, noteikums, kas skar, um, piemēram, telekomunikācijas. Un ir trīs uh, valstis, kurās konstitucionālās tiesas ir atzinušas um, šo direktīvu par nekonstitucionālu, un es esmu par tiem grozījumiem. Uh, kas uh, ir par to, lai vēl vairāk samazinātu datu uzglabāšanas laiku. Un tāpat arī es iesniedzu um, grozījums par datu konfidenciālo raksturu, par pasažieru um, tiesībām labot un uh, dzēst uh, viņus skarošus datus. Un es domāju, ka visi tie jautājumi, kas ir par. Um, zaudējumu atlīdzināšanu un pārējiem tiktu stiprināti. Grozījums ir iesnieguši arī uh, citi kamerverta de Grandes Paskvalkungs un arī citi kolēģi. Uzsver, ka nepieciešamie dati, lai sasniegtu šos uh, mērķus, ir, ierabota, ir, ir izmantota pie, uh, e, DR datus tikai šiem mērķiem. Un 163. grozījumā es runāju par to, lai uh, 30% PDR datu tiktu dzēsti noteiktā termiņā un pēc tam arī 4 gadu termiņā citi tiktu dzēsti. Es domāju, ka šie jautājumi ir tādi, par kuriem vajadzētu padziļināti diskutēt pie DR datus nevajadzētu izmantot komerciāliem mērķiem, un mums ir nepieciešams ļoti noteik, no, striktas drošības normas pār PDR datu izmantošanu. Es domāju arī, ka, lai būtu iespējams vai nu aizliegt PDR datu nosūtīšanu citām valstīm, uh, un šos datus vajadzētu analizēt tikai ES teritorijā, lai ievērotu ES likumdošanu par personu datiem. Un ja dati ir jānodod trešajām valstīm, tad eh, tas var tikt notiks tikai pēc ļoti skaidras vienošanās starp um, līguma parakstošajām valstīm. Es atbalstu 4. paragrāfa 2a svītrojumu. Tur ir paredzēts ka direktīvu nevajadzētu uh, attiecināt arī uz uh, Eiropas iekšlidojumiem. Mēs esam par pasažieru drošību, mēs esam par uh, to, lai uh, e, izmantojot šos datus, um, cīnītos tikai pret ļoti nozīmīgiem nodarījumiem. Uh, un terorismi, un mēs eh, domājam, ka nedrīkst eh, samazināt Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Paldies. Tagad Šmita kungs, liberāļu vārdu. Eh. Paldies. Vai tomēr man nebija tagad iespēja izteikties? Paldies Lichtenbergas kundzei. Manuprāt, viņi ir sagatavojuši ļoti labu atzinumu Es domāju, mēs visi šeit esam apņēmušies cīnīties pret terorismu. Šaubos, vai kāds eh, te celtu kāds iebildums pret to. Tāpat uzskatu, ka mūsu pielietotie pasākumi pēdējo desmit gadu laikā nevienmēr ir bijuši pareizi, un tas ir jāatzīst. Pēc 11. septembra uzbrukumiem iestājās zināma panika ne tikai ASV, bet to varēja manīt arī šeit. Un es atbalstīju pilnīgi visus pasākumus, to es varu atzīt. Bet uh, tomēr jāatzīst, ka daži no priešlikumiem un tiesību aktiem vairāk uh, radīja panikas, radītu rezultātu. Un Mums ir zināmas bāžas, dažas no tām tīri vispārīgas alda grupā, un dažas ir tīri nacionalistiskas, es kā nedrīkst to teikt, bet tomēr, tomēr pateicu. Nē, es drīkst to teikt, ļoti labi. Paldies! Jā, nu es saņēmu tad vēstu no Londonas, kas saka, ka es drīkst visniegt. Tad pirmkārt par šo noziedzības katalogu. Es uh, saprotu jūsu argumentus. Bet, ja svītrojam visu, kas tur ir rakstīts, es uzskatu, ka šis uh, uh, likumprojekts zaudētu visu spēku. Mūsu valstīs starptautiskā noziedzība un terorisms ir jāiekļau, jo, piemēram, narkotiku tirdzniecība mēs par to varam cīnīties ja nesašaurinam šo aptvērumu tikai līdz terorismam. Tādēļ es ceru, ka mēs eh, spēsim vienoties par kādu kompromisu. Es nezinu, vai Lichtenbergers kundze to teica, bet es uzskatu, ka ir jānorāda, ka šīs komisijas priekšlikums ir ļoti lielā mērā uzlabots, ja salīdzina ar iepriekšējo versiju. Tas daudz vairāk ņem vērā integritāti, un tas uh, uh, uztrauc lielāko daļu deputātu mūsu parlamentā. Un tad ir šie uh, laika termiņi par datu uzglabāšanas periodiem. Es pat īsti nezinu, ko teikt, jo katram te ir savs viedoklis. Ir visādas alternatīvas uzskaitītas. Mēs ļoti rūpīgi uh, izpētīsim jau kādus kompromisus, ko jūs piedāvāsiet. Es varētu pieņemt to, ja šajā atzinumā mēs to atstātu atbildīgās komitejas lokā. Es zinu, ka arī to es it kā nedrīkstētu teikt. Bet, nu, es esmu liberāli noskaņots tā kā. Tālāk, puš vai pul metode. Uh, Es domāju, ka ir jāizmanto Nu, uzskatu, ka varētu izmantot vairāk pušu metodi. PDR Eiropa, kā mēs visi zinām, dažas valstis vēlējās, lai tās būtu tāds vispārīgs PDR, tīri visam Es uzskatu, ka tas ir labi, ka tas attiecas tikai uz Eiropu, bet tāpat es uzskatu, ka tranzīts tad nebūtu jāiekļauj. Tas būtu ļoti jocīgi, ja mēs to iekļautu. Es ceru, ka mēs varam to uh, ierobežot Eiropas līmenī. Tās ir mūsu galvenās bažas. Mums ir grozījumi arī par pielikumu. Mēs varam piekrist, ka citu grupu minētie piemēri būtu jāsvītro. Par dažiem mēs varam vienoties, par dažiem es domāju, ka vienošanās nebūs iespējama, jo daži no svītrojumiem mūsuprāt nav atbalstām. Noslēgumā priekšēdāja kungs vēlos teikt, ka man šī atzinuma kopējais uh, To manis patīk, desmit gadus vajadzēja, lai to sasniegtu, bet, nu, rezultāts ir patīkams. Paldies, Pērnburn kungs. Paldies, priekšsēdētāji, tāpat kā iepriekšējie runātāji. Es vēlos teikt, ka kopumā es varu piekrist Lichtenberga kundzes sagatavotā atzinuma virzienam. Ir vairāki punkti, kas ir saistīti tieši ar atzinumu bet ir arī vispārīgāki komentāri jāmin. Un pirmais no tiem ir tāds, ka kurai PDR sistēmai ir jābūt tikai vienai daļai no mūsu ieroču klāsta, ko mēs izmantojam pret teroristiem. Mums jau ir IP dati, mums ir, protams, ja tas pareizi darbosies, ir labi izlūkdienesti, kas eh, var nākt mums tālākā cīņā pret terorismu. Un tas ir tāds tīri vispārīgs komentārs tīri konkrēti par PDR programmu, un es ar to esmu saistīts vai nu caur šo komiteju vai caur pilsoņu brīvu komiteju jau vairākus gadus. Tās konkrētās jomas, pie kurām vērējos pieturēties, skatoties uz grozījumiem, būtu šāds. Pirmkārt, nu, kopumā mēs zinām, kā mēs uh, definējam terorismu, bet kā mēs definēsim smagu noziedzību. Mums šeit ir problēma, jo nav īsti konkrētas definīcijas un lai par ko mēs vienotos un kāds būtu kompromiss, es tomēr nevēlētos, lai mēs pieļautu tās pašas kļūdas, kad mēs ieviesām Eiropas arasta orderi, kas it kā bija paredzēts smagajiem noziegumiem, bet beigās mēs tad izsūtam cilvēkus, kas ir pārduši robežai nelegāli kaut kādus cīvēnus. Un tādēļ ir jāskato kompromisa priekšlikums, kas būtu ļoti konkrēts un uh, ar skaidru koncentrāciju uz savu mērķi. Un otrs jautājums ir par trešajām valstīm. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Iepriekšējais runātājs jau teica, ka tā ir Eiropas pēdējā sistēma. Tas ir pats par sevi saprotams, bet nevar to vienmēr skatīt atrauti no nolīgumiem ar trešajām valstīm. Un lieta, kas man ļoti uztrauc, ir pirmkārt, kam un kādus ierobežojumus jūs uzliekat attiecībā uz informācijas izplatīšanu, un otrkārt, kā jūs skatāties uz to, lai aģentūras, kuram pieejama šī informācija, to nepārsūtītu skatot citus jautājumus, piemēram, attiecībā uz ASV, kad mēs runājam par uh, Eiropas Savienības uh, ASV nolīgumu, bija iespēja, ka to varētu nosūtīt uh, ASV valsts ieņēmumu dienestam, bet tas nav ar to saistīts. Mēs eh, runājam šeit par terorismu apkarošanu, un uz to būtu jākoncentrējas, par datu aizsardzību. Arī šeit ir iespējams diskutēt un runāt, kā jau Liktenbergers kundze teica, it īpaši par datu uzglabāšanas laika periodu. Es zinu, ka ir ļoti dažādi viedokļi par šo konkrēto jautājumu bet eh, grozījumos ir divas frāzes, kas parādās. Viena no tām runā par anonimizēšanu, un otra runā par depersonalizēšanu. Būtībā tas ir viens un tas pats, vismaz tā varētu šķiest, bet ir zināms atšķirības, un tādēļ jādomā ļoti rūpīgi par formulējumu. Arī šeit ir nepieciešams tālākas diskusijas, tāpat arī kā šis jautājums par pušu un pulu metodi, jo kā es iepriekš teicu, mēs to nevaram lietot uh, atraut no citiem nolīgumiem. Mums jāskatās, kā tas iekļaujās sistēmās, kuras veidoja citi nolīgumi, vai esoši vai gaidām. Un kā Kanādi delegācijas priekšsēdis, es uh, skatīju līgumu starp ES un Kanādu, un tas ir darbojies ļoti labi, un varbūt mēs to varam izmantot uh, un paskatīties, vai nevaram to tad kopēt arī Eiropas līmenī. Un lielākā problēma, protams, šī jautājumā ir pielikums. Man tāpat kā daudziem ir bažas par to, cik daudz jomas ir uzskaitīts pielikumā. Kā iepriekšējais runātājs teica, ir zināms joms, kas noteikti ir jāiekļauj, bez kurām nemaz nebūtu jēga šim dokumentam, bet es konkrēti vēlos runāt par vienu jomu, kas varētu radīt tādu neizpratni un sajukumu, un ir viss jāprecizē. Un viens no datiem, kas ir pieprasīts, ir uh, cilvēki, kas bieži lido informāciju. Es uzskatu, ka tas nav būtiski. Kas ir būtiski, manuprāt, ir skatīties, uz kādiem galamērķiem visbiežāk tiek lidots, un tas ir pilnīgi skaidri šeit jāieraksta, pirms mēs pārējām pie balsojuma jo ir jāskatās uz kādiem galamērķiem cilvēki visbiežāk lido un vai tas nerada zināmas aizdomas, bet skatīties uz cilvēkiem, kas bieži lido, nu tas pilnīgi nebūtiski. Ja Lichtenbergers kundze ir kāda lojaltātes programmas dalībniece, tad, nu, arī viņa var nokļūt aizdomēnā, viņa bieži brauc, piemēram, uz Briseli, bet es nedomāju, ka tādai viņa rada kaut kādas terorismu draudus. Uh, Mums ir nepieciešams ļoti uh, tēmētas definīcijas, un ir šis darbs jāpadara pirms mēs pārējām pie kāda lēmuma pieņemšanas. Lielas paldies, man ir ļoti daudz runātāju pieteikšies. Kolčak kungs ir pirmais no tiem. Paldies, priekšsēdētāji! Man liekas, ka visi Eiropas parlamenta deputāti ir aizdomās turamie kā potenciālie teroristi, jo viņi bieži ceļo, viņiem ir konkrēti ceļojuma gala mērķi un tā tālāk. Bet tagad runāsim nopietni. Datu aizsardzība no vienas puses un aizsardzība pret terorismu no otras puses, tas ir jautājums, kas mūsu debatēs atgriežas atkal un atkal šāda vai cita izmēra šķīdruma pudelītes gaisa transportā. Tie ir jautājumi, kurus es uzdodu atkal un atkal. Kāpēc mēs nerisinām situāciju līdzīgā veidā metro, jo tur teroristu uzbrukumu draudi ir daudz lielāki nekā uh, lidmašīnās. Jautājums ir par datu aizsardzību. Eiropas Savienībā Katrā dalība valstī ir iestāde, kas nodarbojas ar datu aizsardzību. Un Eiropas iestādēm nav jāskatās, vai dati noplūst vai nē, bet es pilnībā piekrītu kolēģei Tikau un viņas iesniegtajiem grozījumiem, jo tie ir vērsti ideālā virzienā. Jāsaka, ka augstu vērtēju kolēģes Lichtenbergers paveikto darbu. Esmu pārliecināts, ka kompromiss, kuru panāksim, varbūt būs, nebūs pārāk efektīvs, bet tas būs mazāk ierobežojošs. Paldies! Paldies! Rikē kungs! Paldies, priekšsēdi! Gribu pateikties Lichtenbergers kundzei par darbu. Man ir vairāk komentāri. Pirmais. Liela daļa grozījumu, it īpaši referents grozījumi, ir vērst uz to, lai iekļautu terorismu un izkļautu smago, izsvītrot smagos noziegumus no šī atzinuma aptvērumu. Šobrīd mēs reti, kad novelkam skaidru robežu starp šīm abām parādībām. Terorisms bieži vien ir tas pats, kas smagi noziegumi. Man ir grūti pašam arī veikt šo nodalījumu. Ļoti bieži tas ir viens un tas pats. Ir grūti atdalīt mērķus datu izmantošanai pēc šī kritārija. Domāju, ka galvenais ir būt efektīviem savā darbībā, nodrošināt drošību. Tālāk par šīm divām metodēm - push un pull. Patiesībā es domāju, ka tas neietekmē drošību, vai izvēlēsimies vienu vai otru metodi. Es te domāju, ka datu drošība netiks ietekmēta. Ir nepieciešams datu emitents, datu recipients un eh, datu pārraides loks, kas būtu drošs. Par izmaksām te jārunā. Ja mēs eh, aizstāvam pušu metodi, tad atbildība par datu noraidīšanu gulstas uz transporta iestāžu pleciem, un tas nav normāli, manuprāt ja gaisa satiksmes pārvadātāji ir ar mieru, tad eh, lai viņi to dara, bet mēs nevaram viņiem to uzspiest. Es domāju, ka dalību valstīm jāuzņemas atbildi par, atbildība par datu izvilkšanu vai datu ievākšanu. Tā tad jāizvēlas pulu metodu. Es domāju, ka pušu metodu nav iespējams uzspiest eh, satiksmes eh, operatoriem atbildības un cenu izmaksu dēļ piekrītu atsevišķiem runātājiem, kur teica, ka tranzīta jautājumu un trešo valstu jautājumu ir specifiska problēma. Mēs tos nevaram šeit pieminēt, jo tad regula būs pārāk plaša un nekontrolējama. Un pēdējie vārdi par pārmērīgām sankcijām. Manuprāt, tas ir pārmērīgi, ja mēs konfiscētu lidmašīnas vai vēl kaut ko tādu uzņēmumiem, kas nesniedz mums datus. Es domāju, ka atsevišķos gadījumos ir jāņem tālāk Eiropas kopienu tiesība akti, kas jau ir spēkā. Pēdējais jautājums. Kā mēs varam pirms balsošanas iepriekšējā dienā panākt kompromisu? Nu, varbūt mēs varētu tikties ēnu referentu vidū ar referenti. Uh, Šie jautājumi varbūt nav tik ļoti sarežģīti, taču mums bija ļoti maz laika to izskatīšanai. Paldies, Maisners kundze. Jā, fināka. Paldies, priekšstādātāja kungs. Tika runāts par to, ka 219 grozījumi ir iesniegt, lai arī tas ir tikai viens atzinums. Un es domāju, ka tas parāda to, ka šis temats ir tāds, kas. Uh, ir uh, ļoti nozīmīgs, un Liba komiteja jau teica, ka viss, kas uh, nozīmē terorismu apkarošanu, tas ir viņa kompetence un nevis mūsu kompetence. Ir ļoti labi, ka tas tā ir. Bet mēs jau uh, runājam par drošību, piemēram, lidostās, un tas ir gadiem, gadījums, kad mums ar to bija jānodarbojas. Un transportā, <clears throat> cik tā tas ir saistīts ar. Uh, Um, briesmu novēršana šeit tas ir jautājums. Tāpat arī uh, par līdzsabiedrībām, par pasažieru tiesībām, par PDR datiem. Protams, ka mēs ļoti uh, intensīvi ar to nodarbojamies. Pasklaukungs jau teica, ka Mm, ir jākoncentrējas uh, uz to, kas skar konce, ko, transportu, un tas skar tieši kā, uh, transportu. Daudz ko jau runāju. Es domāju, ka puš metoda ir daudz kārt pareizāka nekā pul metoda. Lichtenbergers kundze par to jau runāja. Man liekas, ka ziņojums ir ļoti labs, un mums nevajadzētu, nu, teiksim, piespiest nevienu kaut ko papildus jautāt. Un tagad par datu uh, uzglabāšanu, <clears throat> par um, ķermeņa skaneriem mēs varējām vienošanās. Uh, vienoties, ka nekas netiek uh, uzglabāts, jo tas nav nepieciešams, bet šeit ir uzglabāšana nepieciešama. Tad jādomā par to, cik ilgi dats tiek uzglabāt, tiks uh, drīkst saglabāt uzglabāts. Tagad par definīcijām. Ola Šmits pats par to runāja. Viņš runāja par uh, smago noziedzību un 50, 85. Uh, viņš, uh, viņš runā par tirdzniecību ar ieročiem, munīciju, cilvēku tirdzniecību, um, narkotiku tirdzniecību un citu. Tā tad uh, ir grūti nošķirt terorismu no smagas pārobežu noziedzības. Uh, smaga nozie organizētās noziedzības. Un mēs šeit ar to nodarbojamies tādēļ, ka gribam, lai cilvēki droši nonāktu ceļojuma gala mērķī un negribam, lai tik traucēt uh, viņu pārvietošanās. Nezinu, kā tas izskatās, ir daži tādi, nu, sarežģīti punkti, bet atzinums katrā gadījumā ir labs un domāju, ka mūsu darbs būs veiksmīgs. Mr. Parker. Danke, Herr Vorsitzender. Ich Pirkar kungs, paldies priekšsēdētāja kungs. Gribu par diviem punktiem runāt, kas ir pozitīvi un pāris tādiem, kas ir kritizējami. Sākumā par pozitīvām lietām. Es domāju, ka ir nozīmīgi, lai pasvītrotu to, ka līdzsabiedrība nevar būt badalīta par atbildīgu par to, vai dati ir korekti vai pilnīgi, ja a, pasažieri tos a, nosauc. Nu, tā nedrīkst darīt. Otrais par PDR datu tālāk nodošanu trešajām valstīm. Šeit ir nepieciešama drošības kritērija, tie jāievēro, un tikai tā, tā var būt, ka atbilstoši salīdzināmi a, drošības līmeņi ir a, datīs a, da, valstīs, un tikai, tikai tad šos PDR datus var dot tālāk. Tas, kas man liekas ļoti problemātiski, ir sekojošais. Tas, ko kolēģi jau minēja, proti dramatiska tiesība ierobežošana tā nav visviegla lieta, bet nu, būtībā vairāk nekā uz pusi šeit samazina šī instrumenta darbīgi. Un līdz ar to tas instruments, kuru vēlamies izveidot drošības interesēs, lai satiksme, transports un pilsoņu drošība tiktu uzlabot, tad šis instruments, šis ierocis nu vairs nebūtu arsenāla daļa pret terorisma aktivitātēm. Ja mēs organizēto noziedzību un organizēto pārobežu o, noziedzību izņemtu no šī saraksta, es brīdinu no tā, no nu, tā izkropļot instrumentu, ka tas vairs neko nav vērts, tas tā nevar būt. Tad mēs vispār visu šo uh, direktīvu vai visu šo uh, regulu varam uh, atstāt neformulētu. Mēs visi zinām, ka Lība komitejā ir tā, ka ir tāda pārēja definēta no organizētās noziedzības uz terorismu. Un lūdzu, uh, padomājiet par to, padomājiet par reālo situāciju. Nu, praktiski neko pretēji nevarēsim atbalstīt. Un otrs, ko gribu kritizēt, ir sekojoši. Šeit tiek piedāvāti tādi termiņi, kas nu, saīsinot šo datu uzglabēšanas laiku. Šie priekšlikumi nav realistiski, ja dati jāizmanto analīzai. Ja vēlāk tiek veikti salīdzinājumi, nu tad es sākumā nevaru um, ar sarežģītu procedūru, milzīgiem uh, uh patēriņu savākt datus un pēc 30 tā, da, dienām izmest šos datus. Nu, tas taču nav liederīgi. Terorisma aktivitātes uh, tiek plānotas un veidotas ilgtermiņā un ar ilgu uh, iepriekšēju laika patēriņu. Tātad šis priekšlikums 30 dienas atbilst tieši uh, citiem. Nu, praktiski šo uh, direktīvu padara nelietojumu bez īpašas jēgas. Tādēļ es domāju, ka šeit jārunā par uh, garākiem termiņiem, bet arī par datu aizsardzību. Tas, protams, ir absolūti nepieciešams, bet nu ir nepieciešama arī tāda realistiska da datu saglabāšanas termiņa ievērošanu. Paldies, nākošā Fosters kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Lichtenbergers kundze. Es atvainojos, ka šo pēcpusdienu nedzirdēju pusi no jūsu runas. Gribētu atbalstīt to, ko šeit teica mans labais kolēģis Bradborn kungs. Neatkārtošu visus šos komentārus, taču, manuprāt, ir kādas divas, trīs jomas, kuras pieminēja citi kolēģi un kas ir ne, kuras ir nepieciešams izstrādāt nedaudz tālāk grozījumos. Uh, Galvenais jautājums ir cīņa pret terorismu. Ja mēs šo jomu noregulējam kārtīgi, tad ir ļoti maz, kas mums ir jāievieš vēl šajās darbībās, kas mums vēl varētu palīdzēt vairot drošību visiem mums. Vēl kaut kas, ko es gribēju piebilst. Mums bija ārkārtīgi interesants eh, brauciens pa aģentūrām apvienotajā karalistē, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Sofija Intvelta bija viena no komandēm dalībniecēm. Lībe komitejā viņa ir viena no aktīvistiem, kas nodarbojas ar pasažieru datu drošību. Ļoti augsta ranga ierēģi mums skaidro situāciju. Mani viesa pārliecība tiešām tas, kā viņa aizsargā datus, viņa zina, cik ilgi dati jāuzglabā un tā tālāk. Uh, Tad, ja kāda konkrēta cilvēka dati ir jāizmeklē sīkāk, tad ir ļoti šaurs cilvēku lokus, kuriem ir pieejami šie dati. Es domāju, ka ir nepieciešams, lai šajās aģentūrās tiešām būtu labas sistēmas un struktūras. Es atbalstu Pirkerkunga teikto par datu uzglabošanas uh, termiņu ir eh, ļoti plašs šis jautājums par datu uzglabāšanas tādu stingru termiņu. Eh, aģentūra speciālisti teica, protams, ka galvenais mērķis ir apkarot terorismu, bet mēs nevaram pievērst acis uz cilvēku tirdzniecību un citiem nopietniem noziegumiem, ko cenšamies kaut kā izskaust šeit. Šīs aģentūras apvienotajā karalistē veica darbu 4-5 gadu garumā, lai varētu cilvēks saukt pie atbildības un pēc tam uh, tiesāt. Uh, Es nezinu, kāds ir īstais laiks, kas mums būtu jāiekļauj šajā priekšlikumā. Es neesmu izlūkdienas specialitāte. Es domāju, ka mums ir jāpatur prātā tas, ka šo te datu ieguvas izmaksas ir ļoti augstas. Jautājums ir par to, vai mēs ticam savu dalību valstu ekspertiem aģentūrā, e, vai viņi būs pietiekami profesionāli un diskrēti un paturēs šos datus pietiekami ilgu laiku. Es domāju, ka mums ir jāļauj viņiem būt elastīgiem. Mēs nedrīkstam nogriezt degunu par spīti sejai, kā mēs angliski sakām, proti pieļaut kaut kādu kļūdu. Uh, Protams, ka mums ir jāaizsargā cilvēku personu dati. Lichtenbergers kundzei šeit visnotaļ piekrīt, tad šāda elastība aģentūram ir jādod. Pēdējais komentārs par biežiem ceļojumu gala mērķiem. Manuprāt, ka, protams, tie ir tie, kas mūs interesē, ne jau tas, ka kāds cilvēks bieži lido. Es domāju, ka sistēmās mēs jau saņemam informāciju par to, ja kāds cilvēks regulāri dodas uz konkrētām vietām. Mums ir jāņem tālāk arī kaut kāds uzticības elements Domāju, ka kopumā tie jautājumi, kas šeit tika pieminēti, ir gluži vietā pieminēti. Uh, Lichtenbergers kundze atzinums ļoti labs, ir tikai daži punkti, kas jāpieslīpē. Es domāju, ka mums tam vēl ir laiks, jo rītā mēs nebalsosim vēl par šo atzinumu. Paldies, balsojums notiks novembrī. Higiens kungs nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdi. Tā kā citi runātāji arī es gribu pateikties Lichtenbergers kundzei par dokumentu kurš noteikti ir noderīgs pamats debatēm, bet ir vēl daži problēma jautājumi, kas nav atrisināti. Manuprāt, šie jautājumi ir ļoti sīki jāizanalizē. Es tāpat kā citi cilvēki esmu kaismīgs cilvēku tiesība aizstāvs, taču mūsu atmiņa ir īsa. Pagājušo mēnesi mēs apzīmējām to desmit gadus kopš uh, atentātiem Ņujorkā. Uh, Nu, priekš, kopš 11. septembra, tāpat arī Londonā gāja bojā 52 cilvēki eh, metro, pēc tam eh, Londonā 2004. gadā vairāk nekā 100 cilvēki gāja bojā kādas 3-4 dienas pirms Spānijas parlamentu vēlēšanām. Šeit tika runāts par paniku cilvēku vidū. Mēs vēlamies vienkārši novērst līdzīgu teroristu uzbrukumu atkārtošanos nākotnē. Mums ir datu aizsardzības sistēma, kas darbojas šobrīd, un datu ievākšanas sistēmas, bet es uzskatu, ka tad, ja ir ne Man, manuprāt, nav mums nekāda gadījuma, kur šie dati būtu nelietīgi izmantoti. Es domāju, ka mēs šeit runājam pamatojoties tādu hipotēzi, ka kāds varētu gribēt nelikumīgi izlieto, izmantot šos datus. Līdz šim neviens to nav darījis. Mums ir jāsaprot, ka darīšana ir ar reliģiskiem fanātiķiem, ar cilvēkiem, kuriem nav nekādas sirdsapziņas, kas ir gatavi paši sevi ziedot kā uh, šie te uh, teroristi, kas paši sevi uzspridzina. Viena lieta, kas mums ir jādara noteikti, ir mēs nekādā gadījumā nedrīkstam atlaist šo te stingro tvērienu attiecībā šiem cilvēkiem. Manā valstī 30 gadus mēs esam redzējuši, ka cilvēki iet bojā teroristu darbības rezultātā. Bumbas tika un spridzekļi likti mašīnās, mājās un visur citur. Un tagad, ja mēs runājam par situāciju starptautiskā arēnā, tad tā ir vēl daudz ļaunāk nekā īrijā. Ja Jau agrāk cilvēki ir eh, izteikuši savas bāžas par to, vai mums tiešām būtu vajadzīgs Eiropas plāns terorismu apkarošanā. Mums jā, jāatzīst tas, ka mēs dzīvojam globālā pasaulē, kur aviācija, ceļu satiksmes, transports vairs nepazīst nekādas robežas. Tas viss ir globāls. Tā tad mums ir jāsadarbojas ar citām valstīm. Es zinu, ka ASV uh, 50 gadus jau nodarbojas ar datu uh, uzkrāšanas jautājumiem. Lasu dažus Rikēkunga grozījumus. Piekrītu kolēģim Pirkerkungam. Ja šos dārgos datus ievācam, tad man personīgi nav nekāda iebilduma, ka tos izmantojam arī citu noziegumu apkarošanā. Uh, nu, piemēram, krāpšana, iespējams, atsevišķos gadījumos ir neliels pārkāpums, taču lielais vairums krāpšanas gadījumu tomēr arī ir nopietni noziegumi. Īrijā jūs varat uh, ļoti labi to redzēt, ir Nacionālā republikāņu armija ļoti daudz krāpšanu izmantojuši savu uh, kases līdzekļu bagātināšanā. Uh, man nav nekāda problēma ar to, ka šie dati tiek izmantot visu noziegumu apkarošanā. Ja mēs runājam par piecu gadu uzglabāšanu, es piekrītu komisijas priekšlikumam. Es šeit negribu necienīgi izteikties pret eh, referentu, taču uh, 30 dienu termiņš pēc tam, kad ir savākti šie dati par, ar lielām pūlēm, pēc 30 dienām tos izmest, nu, tas, manuprāt, ir pilnīgi muļķīgi. Atzinums ir uh, labs kā pamats debatēm, taču ir vēl jāatrisina atsevišķi jautājumi, kas nav atrisināti šajā atzinumā, jo mēs runājam par cilvēku dzīvību. Tā katram ir tikai viena, un tāpēc nevaram izturēties viegli prātīgi. Paldies! Komisijas pārstāv valsts jādukundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Atzinums un grozījumi lielā mērā groza komisijas sākotnējo priekšlikumu. Tādēļ jums nebūs nekāds pārsteigums, ka lielāko daļu no grozījumiem mēs nevaram atbalstīt. Sākšu ar mērķa ierobežošanas jautājumu. Šķiet, ka jūs visi piekrītat, ka teroristi būtu jāiekļauj šeit, no, nopietni noziegumi jūsos izraisa domstarpības, kā iekļaušanas vērta tēma. Pirmkārt, nevajadzētu uh, šeit minēt Eiropas āresta orderi. Āresta ordera slieksnis pielietošanai ir šobrīd viens gads, bet mēs piedāvājam trīs gada uh, Eh, cietumsoda vērti noziegumi ir tādi noziegumi, kas var tikt uh, risināt izmantot Eiropas arestu orderu. Tātad runa nav par velospēdu zakšanu. Otrakārt. This, this definition of, um... Otrkārt par definīcijām, par Eiropas aresta ordera uh, noziegumiem plus uh, trīs gadu slieksni. Tas ir, tā ir definīcija, ko policijas un tieslietu iestādes savā sadarbībā jau izmanto mm, saskaņā ar jūsu priekšlikumu un komisijas priekšlikumu. Piemēram, tas ir VAS lēmumos, SAS lēmumos, tā sauktajā Zviedrijas iniciatīvā par uh, izlūkdienas datu apmaiņu un daudzos citos instrumentos. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir jābūt konsekventiem eh, iekšlietu un tieslietu sadarbībā. Eiropas Savienībā. Ir nepieciešama juridiskā noteiktība par to, kādi, uz kādiem noziegumiem attiec šīs metodas. Tiesību sargājošām iestādēm dalību valstīs būtu jāzina un jābūt pārliecinātiem par to, ka ar kādus noziegumus risinot, kādā līmenī var sadarboties citām dalībvalstīm. Tas ir iespējams tikai tad, ja būs harmonizēta pieeja visās dalībvalstīs. Bez tam esam ievākuši ļoti daudz pierādījumu no dalībvalstīm un trešajām valstīm par to, kā PDR tiek noderīgi izmantoti ka tas ir patiesībā izšķirošais faktors ļoti nopietnu noziegumu atrisināšanā. Šos noziegumus eh, jūs pieminat kā tādus, kurus nevajadzētu pieminēt datu izmantošanai. Lība komitejā mēs eh, stāstījām par šiem te pierādījumiem pa nopietnu noziegumu izmeklēšanā. Iespējams, notiks vēl kāds pasākums, kurā jūs varētu arī tikt uzaicināt no savas komitejas. Intveltas kundze gatavo šīs te informācijas sanāksmes. Tātad par mērķa ierobežošanu mēs eh, ļoti lūdzam jūs saglabāt komisijas priekšlikumu. Tam cieši piesaistīti grozījumi, kas attiec uz ceturto pantu par to, kā šie dati ir jāapstrādā un jāizmanto. Šajā pantā ir pateikta tā būtība, kā tiek lietoti šie pasažieru dati. Daži no grozījumiem uh, neļauj datus izmantot reālā laika režīmā. Tas neapšaubām ļoti kaitētu sistēmas efektivitātei un visu šī instrumenta efektivitātei. Mēs gribam jūs aicināt pārdomāt šādus grozījumus. Lūdzu, saglabājiet komisijas priekšlikumu. Pāriešu pie citas tēmas. Pie puš un pul jautājumiem mēs piekrītam tam, ka būtu jābūt tikai puš metodei, nekādus izņēmumus nevajadzētu pieļaut. Tālāk par pasažieru tiesību jautājumu. Esam iekļāvuši visas pasažieru tiesības, pilsoņu tiesības, kas ir minētas Eiropas Savienības datu aizsardzības instrumentos. Visiem pasažieriem ir tiesības piekļūt saviem datiem, labot tos, tāpat arī vērsties tiesā, ja kaut kas mm, tiek darīts nepareizi. Tātad visi šie dati, kas ir garantēti citos ES instrumentos, tiek transponēti arī šeit. Tālāk par jautājumu, kādi dati tieši būtu iekļaujami. Tas atspogļojas pielikumos Eiropas Savienība tikko kā ir parakstījusi nolīgumu ar Austrāliju par PDR datu apmaiņu. Tur datu minimālais kopums ir identisks abām sarunu pusēm. Drīz līgums ar ASV un Kanādu arī tiks parakstīts par līdzīgu tēmu. Mūsu mērķis ir sazināties ar IATA un IKO, lai harmonizētu datu apmaiņu starptautiskā līmenī. Tam būs divas galvenās priekšrocības. Tādējādi mēs varēsim ieviest vienotu datu pārraides formātu, un gaisa satiksmes pārvadātājiem būs daudz lētāk un vienkāršāk noraidīt šos datus. Un tā būs harmonizēta starptautiska pieeja tādējādi. Eiropas Savienībai ir ļoti liela interesētība šo te pieeju saglabāt vismaz pielikumā. Uh, proti ideja par harmonizēšanu Eiropā un Eiropas starptautiskajās attiecībās ar trešajām pusēm. Tālāk par datu uzglabāšanas termiņu. Arī šeit mēs dzirdējām no deputātiem dažādus priekšlikumus. Gribētu atbildēt uz vienu no izteikumiem, kas izskanēja šodien, tik augundze. Datu uzglabāšana. Jūs pieminējat kādu konkrētu gadījumu. Mēs, protams, zinām šo gadījumu, Šis tiesas spriedums, uz ko jūs atsaucāties, bija ļoti svarīgs. Tāpat arī citi tiesas spriedumi. Telekomunikāciju datu uzglabāšanu nevajadzētu sa salīdzināt ar PDR. Tele telekomunikācijās ikdienās ir milzīgs datu apjoms, jo cilvēki lieto telefonu, raksta īziņas un internetā ēpastus. E vienas dienas telekomunikācija dati ir daudz lielāki nekā, vienam cilvēkam daudz lielāki nekā visā mūžā uzkrāti PDR. Jūs teicāt, ka telekomunikācija dati tiek uzglabāti no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem. PDR ir pavisam cita situācija. Ir tāda uzglabāšanas perioda kā 30 dienas vai pāris mēneši vai divi gadi. Ar tik īsu termiņu mēs nevaram raksturot konkrēto pasažieru. Mēs nevaram pateikt, kādas ir tendences cilvēku tirzniecībā vai narkotika tirzniecībā. Tas nedod daudz informācijas. Arī es esmu bieži ceļotāju darba dēļ bet eh, arī mans ceļošanas grafiks un informācija nav salīdzināma pēc apjoma ar manu telekomunikāciju informāciju. Mēs esam mēģinājuši piedāvāt harmonizētu pieeju Eiropas Savienībai. Policijas sadarbības uh, e, instrumenti, kas ir spēkā šobrīd, piedāvā piecu gadu datu saglabāšanas termiņu. Šie pieci gadi izlūkdienestiem ir tāds pierasts termiņš. Uh, Arī šeit gribētu to izmantot. Paldies! Liktenbergers kundze, vai jūs gribētu izteikt tādu rezumē trīs minūšu garumā? Nu, trīs minūtes, varbūt trīs minūtes neiekļaušos, taču mēģināšu. Jā, divas minūtes, piecdesmit sekundes būtu vislabākais. Nu, man tik uzdot ļoti daudz jautājumu. Rīt mēs vēl nebalsosim, tas ir skaidrs, tādēļ mums vēl ir laiks runāt par šiem jautājumiem. Otrakārt, Manuprāt, nopietnie nodarījumi, kas tika pieminēti, e, labāk ir risināti ar dažādām mērķiecīgām pieejām, tos labāk ir risināt. Tad ir... Es turpināšu vācu valodā, es visu laiku klausos angļu valodā un arī nepareizi tādēļ sāku patrunāt. Es gribētu norādīt tikai uz vienu lietu kā pretargumentu tam, ka nu, visu iespējamo vajadzētu iekļaut. Dažās Eiropas valstīs, un tās ir Eiropas uh, vidusdaļas valsts, ir pieredze, kas var notikt ar datiem, ja nepareizā valdība pēc iespējams valdības uh, nomaiņas saņem šos datus. Mēs to zinām, mēs paši to esam piedzīvojuši, un tas ir redzams. Uh, Tādēļ es arī domāju, ka datu aizsardzība Eiropā par to diskusē savādāk nekā, piemēram, ASV, jo ir šī vēsturiskā pieredze, un es domāju, ka to vajadzētu arī ievērot. Tas ir nu tāds brīdinājums šāviens, kas bijis, ko fašistiski režīmi ir um, varējuši darīt ar datiem, tādēļ mēs esam piesardzīgāki šajā jomā. Un šeit es gribu runāt par visiem šīm jautājumiem par nopietniem noziegumiem. Šeit ir definīcijas problēma, un tāda ļoti nopietna problēma ar definīciju. Piemēram, Austrijā ir uh, dzīvnieku aizsargātāju grupu kā teroristi stājušies tiesas priekšā, jo, nu, manuprāt, bija tāda ļoti plašas diskusijas, viņi varēja tikt iekļaut šajā terorismu kategorijā, un tad ir sarežģīta tā situācija. Tātad es gribu juridisku drošību, tiesisku drošību, bet tas nedrīkst novērst to, ka ir um, mērķtiecīgi pētījumi, ja ir aizdomas. Un um, ir vienmēr tāda iespēja datus, visus datus uh, iegūt, bet, nu, ir jābūt atšķirība starp parastu policijas darbu, izlūkdienas darbu un vispār to, ko PDR datu izmantošana var dot. Uh, PDR neatrod noziedzniekus pati par sevi. Tas ir kaut kas cits. Lūdzu, ievērojot to, ir jau arī vēl citas iespējas pat, ja šī PDR sistēma arī būs kaut kādā veidā ierobežota. Nu, tas būtu tas pamats, no kur es sāktu diskutēt. Par termiņiem mēs varam diskutēt. Es esmu par harmonizēšanu, bet tur, kur, nu, situācija ir iespējama. Attiecībā uz nopietniem noziegumiem velosipēdu zagļu norādi, nu, man liekas, ka tā ir polemisti praktiski. Es neatbildēšu, bet ja mums izdosies ārpus uh, terorismu ietvariem nonākt pie tādas kopējas definīcijas, kas arī uh, rada uh, juridiska drošība, tad varam runāt par to, bet, nu, manā skatījumā tas tiešām tāds principiāls jautājums, kāds mums ES uh, būtu jāaizstāv. Un pēdējais punkts. Lūdzu, mums vienmēr jādomā par to, ka tie ir dati, kas tiks doti tālāk un kas nonāks Ķīnā, ASV vai jebkur citur. Un atkarībā no tā, ar ko mēs noslēgsim um, līgums. Un par to mums vajadzētu um, domāt un apzināties, kad mēs par šo jautājumu diskutējam. Nu, katrā gadījumā mēģināšu pēc iespējas ātrāk tikties ar tiem, kas ir iesnieguši pieteikums un meklēsim kompromisu. Daž, nu, dažos jautājumos būs vienkārši jābalso un tad būs vairākuma viedoklis. Paldies. Thank you. Paldies. Līdz ar to esam izskatījuši šo darbu kārtības punktu. Tāpat bija ilgāka diskusija nekā par dzelzceļu. Nākamā ir darba kārtības punkts atzīmes Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju. Zasāda kungs, lūdzu. Šanovņi paņstvo. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie kolēģi, iesākumā gribu pateikties visiem ēnu referentiem par ieguldījumu un uh, papildinājumiem manam grozījumam, manam atzinumam. Paldies tiem, kas iesniedz arī grozījumus, kas sazinājās ar mani lai mums varētu būt plaša viedokļa apmaiņa par šo te kosmosa stratēģiju. Gribu pateikties arī Tikau kundzei. Paldies, ka vērsāt man uzmanību uz to, ka ir jāpaplašina Agnus darbības joma. Mēs šeit Eiropas parlamentā zinām, ka sistēma nav tik iedarbīga, kā mēs to varbūt gribētu. Paldies par šo ļoti pārdomāto ideju, runāt arī pār Eiropas parlamenta deputātiem un viņu attiecībām ar EGNOS sistēmu. Es domāju, ka arī Cēzars sistēma noteikti jāpiemina. Paldies Lichtenbergers kundzei par vides apsvērumu iekļaušanu. Manuprāt, transporta joma tiešām ir liela piesārņotāja joma, tādēļ satiksmes navigācijas sistēmām ir jābūt ļoti pārskatāmām. Gribu pateikties Fosters kundzei par to, ka vērsa manu uzmanību uz to, kas savstarpēji ir saistīts dažādās kosmosa uh, izpētes sistēmas un citas sistēmas. Ja mēs runājam par dalību valstu iekļaušanos dažādos mm, kosmosa uh, projektos, piemēram, Cezara, tad tā ir ļoti nozīmīga. Un visbeidzot, eh, esmu gandarīts par to, ka esam panākuši vienošanos ar deputātiem. Šī vienošanās parādās pirmajā kompromisa grozījumā. Tā stiprina GMES programmu, kas ir ļoti būtiska. Gribu pateikties visiem tiem deputātiem, Deveraks kundze un citiem, kas vērsa manu uzmanību uz to, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešama pašai sava neatkarīga piekļuve kosmosam. Mums ir vajadzīgas sistēmas, kas rada pietiekami labu infrastruktūru. E, šī pozīcija parādās otrajā kompromisa grozījumā. Dāmas un kungi, bieži mēs neapzināmies, ka e, pasākumi kosmosā un dažādi kosmosa projekti ir ļoti svarīgi tautsēmniecības attīstībai. Viens no lielākajiem ieguvējiem kosmosa izpētē ir tieši transporta sektors. Esmu ļoti gandarīts, ka man piekrita būt uh, atzinuma autoram tieši par šo tēmu un gribu pateikties jums visiem par atbalstu. Paldies! Tik augundze! Paldies, priekšsētāji kungs, un es gribētu arī no manas puses pateikties Asādas kungam par uh, viņa atklātību, atvērtību un par mūsu sadarbību. Pavisam īsi. Ir nozīmība, lai Ignas un Galileo varētu plašāk izmantot transporta sektoram civilai aviācijai un lai uh, palaist Cēzara sistēmu. Šie projekti ir ļoti nozīmīgi, lai atļautu at, uh, mazās lidostās lidmašīnām pacelsties un, un nolaisties. EGNOS sistēma jāpaplašina uz austrumiem un uz Eiropā un arī uz Eiropas dienvidiem. Gribu iesniegt mutisku grozījumu, lai ievērotu uh, visu to reģionu intereses, kur EGNOS sistēma nestrādā pietiekam labi. Ir nozīmīgi, lai žemes vai gemes programma tiktu izfinansēta no daudzgadu finanšu programmas. Esmu arī kompromisu sastādījis šai izpratnē. Tāpat arī starptautiskā sabad, sab, sadarbība ir jāuzsver kosmos uh, attīstības un kosmos pētījuma attīstības jomā. Ievērojot pēdējo at attīstību, kāda ir kosmosa stratēģijā un ievērojot to piesārņojumu, kāds ir kosmosā, mums vajadzētu mēģināt rast risinājumu šai problēmai. Tāpat arī mums vajadzētu uh, rūpēties par uh, tādu tēmatu, ko Rikiera kungs arī pieminēja, proti jārunā par to, ka uh, jārunā par tā, tiem transporta kuģiem, kas dodas uz uh, kosmosa stācijām. Tā, piemēram, sastajā grozījumā ir prasīts dalītais balsojums um, tādēļ, ka mums ir uh, vairāk jāinvestē um, kosmosa uh, izpētes uh, programmās. Bet tas nenozīmē, ka mums uh, jāorientējas uz kādu negatīvu tendenci. Tātad mēs. Uh, labosim šo uh, uh, grozījumu. Paldies. Paldies, Maisneris kundze, lūdzu. Jā, pienākā prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, es neesmu iesniegusi grozījumus, lai arī esmu ēnu referente, jo piekrītu tam, ko viņš ir sastādījis, un man likās, ka nevajag neko daudz klāt rakstīt Man jāpiekrīt, ka daži e, grozījumi, ko ir iesnieguši kolēģi, ir labi un papildinājumi ir labi. Mēs e, tos arī daļēji atbalstīsim, bet, piemēram, 5, 6, 7, 22 nā, neatiec uz transportu. Un tādēļ, ja mēs atzinumu sastādām, tad mums jāpadomā par to, kas ir īpaši par transportu jomu piekritīgs un kas nē. Protams, ka. Kā pa, uh, kosmosa uh, stratēģija ir ļoti nozīmīga daudzām ekonomikas jomām un attīstībai, kā arī transportā. Nu, un es varu teikt tikai to, ka rīt balsojot varam pierādīt to, ka esam liberāļi, esam prasījuši brīvo balsojumu 16. grozījumā, to iesniegus Lichtenbergers kundze, viņa nemaz vairs nav zālē, jo tad mēs redzam arī, vai tiešām prioritāte var o, uzsvērt vides piesārņojumu. Protams, ka uh, tā ir prioritāte, bet ir arī citas prioritātes, un tādēļ citi, un arī es balsosim pret, jo jāsaka, nu tad viss cits prioritātes arī vajadzētu pieminēt. Ir tāda, kas saka, ka tas ir pareizi, nu tas vajadzētu, tas to vajadzētu uzsvērt. Nu, vispār paldies, un noslēgumā. Uh, Jā, zinu, tūlīt māsiet ar āmriņu, bet šodien vispār esmu īsi runājusi. Ir nozīmīgi, ka mēs šo atzinumu esam sastādījuši un šajā atzinumā gan daudz kas pietrūks, bet tas parāda to, cik nozīmīga ir kosmosa stratēģija transporta interesēs. Līdz šim tas nav, pie, nav bijis pietiekami izstrādāts. Paldies, Fosters kundze. Paldies priekšētāji, paldies Rezesādas kungam par ļoti rūpīgu šīs tēmas izskatīšanu. Nu, mūsu galvenā interese ir par ļoti augstu prasmi, augstu tehnoloģiju jomu, kurā iesaistījušās daudzas dalību valsts un kas, protams, ir tieši saistīta ar uh, transportu citu lietu starpā. Un tādēļ ir ļoti svarīgi to atbalstīt, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ viens no maniem grozījumiem bija pilnīgi atbalstīja Egnos un Galileonis minu arī Cezara sistēmu. Maitars kundze ir taisnība, mums ir vajadzīgs līdzsvars, ja mēs minam Meisner Cezara sistēmu šajā komitejā, tas automātiski samazina uh, sastrēgumus, jo ir labāka pārvaldība par satiksmes sistēmu. Mums ir vajadzīgs labāks līdzsvars starp tīri vidas jautājumiem un citiem jautājumiem šie kompromisi ir diezgan sarežģīti, bet eh, tie nerada liels grūtības, vismaz ne mums. Lielākā daļa grozījumu būs eh, atbalstām ECR. Eh, man ir jautājums par otro grozījumu no Lichtenbergas kundze par finansēšanu starp militāro un pilsonisko kosmosu jomu, un man nav pārāk uh, Interesanti, ja kāda valdība ir gatava maksāt par visiem kosmosa projektiem, tas katrā ziņā mums lielā mērā palīdzēs, jo mēs vienmēr meklējam naudu vai no komisijas vai no kādas citas puses. Un nu, tā kā es to nesaskatu kā problēmu, ja dalība valsts vēlas maksāt, tas ir tikai labi. Jo finansējums ir diezgan sarežģīts jautājums un uh, ir tas vispār jānodrošina. Tādēļ šo grozījumu pilnā, pilnībā nesaprotu. Bet visā citādi liels paldies eh, referentam. Un tā kā esmu ļoti iesaistījusies šajā jautājumā, es ļoti jūs atbalstu un es uzskatu, ka Eiropā vajadzēja aktīvāk un intensīvāk strādāt pie šie jautājuma. Bet mums ir jāturpina izstrādāt mums piemā infrastruktūra. Un tas ir ļoti būtiski ne tikai transporta jomai, bet arī visām citām jomām. Paldies, Koļčēk, kungs, lūdzu. Pane předsedající, Paldies, priekšsādātāja kungs, es gribētu pateikties poļu kolēģim. Šis teksts ir ļoti interesants. Un gribētu atbalstīt, ka septītajā pētniecības ietver programmā, kad mēs diskutējām, un es biju referents par šo jautājumu, tad mēs teicāt, ka tieši kosmota izpētes joma un. Uh, Arī um, aviācijas transports ir ļoti nozīmīga veiksmīga attīstītāja, tādēļ atbalstu otro grozījumu, ko ir iesniegusi Eva Lichtenbergers kundze. Proti uh, starp stadalījumu izmaksām uh, finansējumā uh, izmantojot uh, militāriem un civiliem mērķiem un stratēģijai. Tāpat 19. grozījums, es nedomāju, ka Andrejās ir nopietni šo grozījumu iesniedzis, bet nu liekas, ka tomēr tā tas ir. Um, bet kolēģi, kas runā, jā, nu, protams, um, piesārņojums no vienas puses un kosmos no otras puses, bet mēs nevaram būt. Uh, izolēti ir tik daudz, ir desmit valstis, kas um, satelītus uh, palaiž orbītē. Uh, un visiem jāvirzās vienā virzienā. Protams, ka tie, kas uh, vēlas uh, šos kosmoskuģus uh, sūtīt un Eiropas Savienībā vajadzētu uzņemties tādu lomu, kas tai piekrīt. Mēs esam ļoti strikti šajā jomā un mēs, protams, nevaram darīt, rīkoties tā, lai tas visiem būtu pieņemams. Paldies, Ajāla Senders kundze. Paldies, priekšsētāji. Es arī vēlos teikt paldies uh, Zasādas kungam par sagatavoto atzinumu. Uh, vispirmām kārtām uzskat, ka ir svarīgi skatīt šos grozījumus tādējādi, ka jāatzīst, ka kosmosa stratēģija šobrīd saskanās ar ļoti nopietnām problēmām budžetam 2013. gadā. Un mums ir jānodrošina tās nepārtrauktība jebkāda šaubīšanās radīs ne tikai pārtraukums šī darbā, bet patiesībā pat tādu kāpšanos atpakaļ. Ir eh, grozījumi, kurā ir atzīta šī problēma un tas, ka ir nepieciešams nodrošināt eh, papildus finansējumu. Atgriežoties pie Lichtenbergers kundzes grozījumiem Mēs jau redzējām, ka ja mums būtu bijis pienācīgs kosmosa aprīkojums, mēs būtu varējuši uh, kaut ko darīt arī, lai nebūtu liels problēmas no Islandas vulkāna radītajiem zaudējumiem. Komisijai vārds. Mēs uh, esam pieņēmuši zināšanai visus komentārus un grozījumus un uh, to, ka ir liels atbalsts referentam ir viens jautājums, kurš mums ir ļoti svarīgs par GMS e sistēmu. Komisija ir skaidri nošķīrusi GMS e un Galileo sistēmu. Es šeit neatkārtošu komisijas priešlikumu attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Mēs zinām, kāda ir komisijas nostāja par šo jautājumu, bet vēlos uzsvērt, ka šāds nodalījums ir tādēļ, ka komisija ir norādījusi, ka vien pati nevar samaksāt par GMS eh, Eiropas Savienības budžeta ietvaros un vienlaikus un norādījusi, ka turpinās finansēt Galileo sistēmu un tādēļ septītais grozījums rada mums eh, jautājumu. Tas norāda, ka ir nepieciešams privāti ieguldījumi, lai šo sistēmu pabeigtu, bet tā nav taisnība. Uh, komisijas piedāvātais finansējums daudzgadus finanšu schēmas ietvaros ir pilnīgi pietiekams. Protams, privāti ieguldījumi būtu ļoti labi, lai izstrādātu kādus piemērojumus, bet eh, nevis pašas sistēmas izveidēji, kas eh, šķiet ir eh, norādīts šī grozījumā, bet nav, neatbilst īsti taisnībai. Paldies, lai Zasādis kungas vēlas ko īsumā mums teikt. Jā, varu eh, visu pateikt vienā teikumā. Paldies par jūsu komentāriem un ieteikumiem. Man ir prieks eh, dzirdēt, ka ir tik stiprs atbalsts no visām politiskajām grupām un sirsnīgi liels jums paldies par to. Paldies, balsojums būs rīt. Ītra komiteja būs 22. un 23. novembrī un decembrī balsosim plenārsesijā. Atgādināšu visiem deputātiem, ka ir PHS 3C050, tātad PHS 3 iepratīja plenāru zālē. 3C050. Lielā tautas partijas telpa iepratīja plenāru zālē. Paldies visiem un priekšstādāju saku paldies arī tūkiem.